Good morning. Good morning. Labrīt. If I may have your attention. Cienījamie kolēģi, sāksim sanāksmi. Šodien mēs esam atvēlējuši mūsu Lība komitejas darba dienu. Tādam kā darba semināram. Mēs esam norganizējuši uzklausīšanu par Eiropas komisijas priekšlikumu par legālo migrāciju, kas ir sastāvdaļa tā dēvētajā migrācijas pasākuma kopumā, jeb migrācijas pakotnē. Un šodien mēs pievērsīsimies um, sezonas darba ņēmējiem. Mūsu referents ir mūsu kolēģis Klots Marājas kungs. Šo pēcpusdienu mēs turpināsim uzklausīšanu par priekšlikumu par pārcelšanu vienu uzņēmumu robežās, un te mūsu referents ir Jakolīns kungs. Šie abi priešlikumi ir pievērsuši milzīgu uzmanību. Pārcelšana vienu uzņēmumu robežās paredz uh, atvieglot pagaidu migrāciju cilvēkiem ar augstu kvalificētu uh, tad, tad kvalifikāciju, lai nodrošinātu vienotus kritērijus migrācijas ietvaros. Šie priekšlikumi ir pirmie priekšlikumi legālās migrācijas pasākumu kopumā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Eiropas parlaments tagad koplēmuma procedūras ietvaros ar padomi pieņem lēmumu šajā nozīmīgajā politiskajā jomā, kas ir tā dēvētā brīvības, tiesiskuma un drošības telpa kuras sastāvdaļa ir migrācijas politika. Tāpēc arī mūsu komiteja ir nolēmusi organizēt šo uzklausīšanu, lai detalizēti diskutētu par abiem priekšlikumiem, balstoties uz referents sagatavotiem dokumentiem un iesaistot visas iesaistītās puses padomi, komisiju, starptautiskās organizācijas, sociālos partners, nozars pārstāvis, nevalstisko organizāciju pārstāvis, ņemot vērā jaunās pilnvaras, kas tagad ir Eiropas parlamentam piešķirts ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Šajā darbā mēs strādājam kopā ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju saskaņā ar 50. pantu reglamentā. Mēs sveicām šeit Nodarbinātības komitejas locekļus, kas piedalās mūsu uzklausīšanā. Un tagad sāksim mūsu pirmo uzklausīšanas daļu, rīta sesiju. Par sezonas darba ņēmējiem došu vārdu referentam Klodam Raisam, kas iepazīstinās ar savu darba dokumentu, un pēc tam došu vārdu komisijai, padomēji, nodarbinātības un sieviešu uh, tiesību komitejas pārstāvjiem, kas vēlas uh, komentēt šos dokumentus. Šī šā rīta darba sesija. Tātad noritēs sekojuši. Vispirms uzstāsies Kloda Marais kungs, pēc tam Marts Sīgens, kur mēs e, sveicam, kas ir imigrācijas un patvērumu direktorātu pārstāve, komisijas iekšlietu e, ģenerāla direktorātu pārstāve. Tālāk Vivienu Badasī, kur mēs sveicam šeit kas ir Tieslietu un iekšlietu padomas Ungārijas pārst, pārsta, pastāvīgās pārstāvniecības pārstāve. Sergio Koferatī, mūsu kolēģi, kas ir referents nodarbinātības komitejā, un Antigoni Papadopolos kundzei, kundzi, kas arī ir referente sieviešu tiesību komitejā. Morais kungs, jums vārds vispirms. Paldies, priekšsēdētāji! Un jo īpaši pateicos visiem kolēģiem, um, deputātiem, kas ir atvēlējuši savu laiku šai sanāksmē un ieradušies uz mūsu šāsdienas sanāksmi, un pateicos arī jau iepriekš nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas nāks klajā ar savu pienesumu šajā varbūt strīdīgajā priekšlikumā. Šodien mēs runāsim par ļoti nopietnu likumdošanas priekšlikumu, kas savā veidā eh, būs tāds kā tests mūsu ambīcijām, lai mēs izveidotu kopīgu imigrācijas politiku. Priekšnoteikums mūsu šās dienas diskusijai ir saistīta ar zilo karti augsta uh, Uh, līmeņa uh, augstas kvalifikācijas uh, darbiniekiem. Šis darbs ir bijis diezgan ilgstošs. 99. gadā dalībvalstis, nevis komisija, nevis parlaments, bet dalībvalsts apņēmās veidot kopīgu imigrācijas politiku. Pieņemot šādu lēmumu, dalībvalstis centās raudzīties uz ekonomiskiem argumentiem, kas ir saistīti ar imigrācijas politiku. Un mēs domājām par to, ka pienāks tāds brīdis, kad mēs runāsim par legālo migrāciju ne tikai augsta līmeņa darbiniekiem, bet arī zemākas kvalifikācijas darbiniekiem. Un mēs varbūt ne, nenovērtējām pienācīgi augstu ko nozīmē kopīgas imigrācijas politikas izveidošana. Bija nepieciešama apmēram 10-11 gadi, lai nopietni priekšlikumi nā, nāktu klajā. 2005. gadā komisijas paziņojums par legālo imigrāciju radīja lielāku skaidrību par to, pie kā mums tieši būtu jāstrādā. Un mūsu priekšlikums par sezonas darba ņēmējiem, par kur diskutējam šodien, ir jāsaprot šajā kontekstā. Mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad mēs runājam par legālo migrāciju un runājam par ļoti jūtīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar nodarbinātību, ar iedzīvotāju vajadzībām, demografiskiem argumentiem, tirsniecības argumentiem un tā tālāk un tā joprojām. Viens no spēcīgākiem elementiem šī priekšlikuma ietveros ir uh, nodrošināt to, ka sezonas darba ņēmēji, simtiem tūkstošu darba ņēmēji, kas šobrīd strādā mūsu dalībvalstīs, lai viņi netiktu eksploatēti jo mēs zinām, ka viņi cieši no nepienācīgiem darba apstākļiem. Mums ir jācenšas reglamentēt sezonas darba ņēmēju tirgu un jāsaprot, ka tā ir mūsu ekonomikas sastāvdaļa. Sezonas darba ņēmēji ierodas Eiropas Savienībā, strādās smagi, nosūta savu peļņu uz izcelsmes valstīm. Tie ir cilvēki, kuri mums ir nepieciešami mūsu ekonomikā. Un tāpēc šodien mēs centīsimies definēt, ko tieši tas nozīmē, kā mēs varam viņus aizsargāt. Uh, un kā mēs varam virzīt uz priekšu sezonas darba ņēmēju priekšlikumu, kas ir saistīts ar turismu, lauksaimniecības nozarēm, ar cilvēkiem, kas strādā zem, kvali zem kvalificētu darbu. Tie varbūt ir augsti kvalificēti darbinieki, bet viņi veic zem, kva zem kvalificētu darbu. OECD ir uh, norādījis uz to, ka mums ir nepieciešama imigrācija Eiropas Savienībā un mums ir nepieciešama sezonas darba ņēmēji. Juridiskais pamats priekšlikumā bija nedaudz strīdīgs, jo tad, kad mēs runājam par legālo migrāciju, mēs runājam eh, par jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātības jomu, un tāpēc mēs izraudzījāmies 15. pantu, lai mums būtu uh, līdzreferenti Lība komitejā, kas sastrādās ar kolēģiem nodarbinātības komitejā. Es uzskatu, ka juridiskais pamats ir pareizais pamats, um, lai Lība komiteja varētu būt vadošā komiteja. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs saprastu uh, tos principus, kas ir saistīti ar šo darbu. Piemēram, 16. pantā iz, strā, iestrādātie priekšnoteikumi. Es strādāju kopā ar Koferātī kungu, kas ir kolēģis no nodarbinātības eh, komitejas kolēģis un Tīpa Papadopoulos kundze, kas sagatavo atzinumu no sieviešķiesību komitejas puses. Nodarbinātības un Lība komiteja strādās ļoti cieši, lai nodrošinātu to, ka šī priekšlikuma pamats uh, proti sezonas darba ņēmēji, kas ierodas um, Eiropas Savienībā, lai viņi varētu ierasties un strādāt Eiropas Savienībā tādā veidā, ka viņi necieš no eksploatācijas un ka viņi strādā legāli un attiecīgi neatņem darbu vietējiem strādājošiem. Nu, manā rīcībā ir tikai desmit minūtes, tāpēc es nevarēšu runāt par visiem punktiem detalizēti. Daži svarīgākie punkti. Vispirms, subsidaritātes princips. Dzeltenās kartītes procedūra netika izmantota šajā procesā, bet bija vairākas dalībvalsts, kuras norādīja uz to, ka subsidaritātes princips ir nozīmīgs. Sezonas darba ņēmēji ir jautājums, eh, kas mums būtu jārisina ekskluzīvi dalībvalstu līmenī. Strādājot pie šī priekšlikuma, es ņemšu to vērā, jo tas norāda uz to, ka imigrācija joprojām ir jūtīgs jautājums dalībvalstīm, kas vēlas atrisināt šo jautājumu pašas, un dalībvalstis, kuras saprot, ka Eiropas Savienības līmenī tomēr ir iespējams risinājums, kam var būt pievienotā vērtība. Tātad šis eh, priekšlikums rada tādu vidi, priekšnoteikums, kuros sezonas darbinieki var ierasties Eiropas Savienībā, īstenot cirkulārās migrācijas ietvaros savu darbu un atgriezties izcelsmes valstī. Lai viņi saņemtu uh, saprātīgu algu, dzīvot saprātīgos apstākļos un paliktu šeit apmēram sešus mēnešus. Šis priekšlikums nav domāts uz to priekš tam, lai mēs eh, um, varbūt sezonas darbu pārvērstu par kaut ko tādu, kas, tas, kas patiesībā nemaz nav sezonas darbs. Mums ir jāsaprot, ka runa ir par nozarēm, ekonomikas nozarēm, kas ir ļoti svarīgas un kuras mēs nevaram gluži vienkārši izslēgt. Tātad runa ir par vienu nozīmīgu daļu legālās migrācijas pasākumu kopumā, un mēs nerunājam par to, kas nav šī priekšlikuma sastāvdaļa. Tātad aizsardzība sezonas darba ņēmējiem, uzņemšanas kritēriji ir jāpamato ar darba līgumu, kas attiecas uz izmitināšanu, tad darba devējiem ir jāpierāda, ka darba ņēmējiem būs pienācīgi dzīves apstākļi. Ir paredzēts arī e, sankcija elements un, protams, um, vienlīdzīgs attieksmes e, princips. Ir jānodrošina tiesības sezonas darba ņēmējiem saskaņā ar 16. pantu. Mēs apzināmies, ka definīcija, kas tiek izmantot, nav pietiekami spēcīga vismaz dažām eh, dažuprāt, lai nodrošinātu šo vienlīdzīgo attieksmi. Un tas varbūt ir viens no tiem elementiem, par kuru mēs diskutēsim arī ar kolēģiem nodarbinātības komitejā un tāpat arī daudziem no jums, lai mēs eh, varētu sagatavot tādu vienlīdzīgas attieksmes definīciju, kas nodrošina pienācīgu uh, eh, praksi tirgu, lai nebūtu tā, ka viens darbinieks tiek privileģēts, kur pretī citu nē. Šis jautājums, pie tā mēs strādājam jau ļoti ilgstoši un šajā priekšlikumā tiks definēts arī sezonas darba ņēmējs, vēl daži priekšlikuma punkti Tas nenozīmē, ka savā priekšlikumā es nerunāšu pietiekami detalizēti, gluži vienkārši šobrīd man nav vairāk laika, lai detalizētāk runātu par šo priekšlikumu. Tāpēc lūdzu iepazīstieties ar šo darba dokumentu un uzdodiet man detalizētākus jautājumus. Tātad, kā jau teicu, šeit mēs strādāsim kopā ar nodarbinātības um, komisiju eh, strādājot pie definīcijām. Mums nebija pietiekami precīzas definīcijas tam, kas ir sezonas darba ņēmējs. Un tas sasaucas ar manu argumentu par eh, šīm te ekonomikas nozarēm, kurās strādā sezonas darba ņēmēji Eiropas Savienībā. Nozars, kuras varētu izslēgt, nu par to ir diskutēts šajā darba dokumentā. Piemēram, celtniecība, varbūt citas nozars Šis ir ļoti nopietnas priekšlikums, par kur mēs diskutējam ar attiecīgi nozaru pārstāvjiem. Cirklāvās migrācijas eh, peļņas jautājums ir ļoti svarīgs. Tad, kad mēs sākām strādāt pie sākotnējā priekšlikuma ideja par to, ka legālie e, imigranti, kas ierodas Eiropas Savienībā, eh, gluži vienkārši tiek izmantot no sabiedrības puses. Par to mēs runājām daudz, bet patiesībā uh, imigrantu uh, darba augļi ir diezgan ievērojami. Šī te alga, kas tiek nosūtīta uz izcelsmes valstīm, ir ļoti ievērojama, un mums ir jārunā arī par šo jautājumu, par pienesumu, kur sniedz sezonas darba ņēmēji. Nākamais e, svarīgi, viena svarīga daļa šajā priekšlikumā ir uzņemšanas kritērija. Liba komiteja būs vadošā komiteja šajā jautājumā. Mēs runāsim par derīgu darba līgumu, par ceļošanas dokumentiem, kāda būs nepieciešama sezonas darba ņēmējiem, veselības apdrošināšana Um, nepieciešamie uh, minimālie līdzekļi, nodarbinātības tirgus tests, tāpat arī uzņemšanas uh, iespējas, jeb tas apjoms, kur iespējams uzņemt. Sezonas darba ņēmēji ļoti bieži strādā ļoti grūtos apstākļos, dažkārt ārkārtīgi eh, grūtos apstākļos, kā piemēram Itālijā, kur šie darba ņēmēji strādā, strādā un dzīvo vienkārši mežā. Un mums būtu jānodrošina labāki dzīves apstākļi. Un šis priekšlikums varbūt nevar novērst visus eh, eksploatācijas aspektus, bet vismaz nodrošināt pamat standartus, balstoties uz kuriem sezonas darbinieki strādā Eiropas Savienībā. Mēs raudzīsimies uz atļaujām uz to, lai dalībvalstis e, dalītos informācijā par ieceļošanu, tāpat uzņemšanas aspekti, adekvāti dzīves apstākļi sezonas darba ņēmējiem un visbeidzot, kas attiecas uz sankcijām un sūdzībām. Kā jau es teicu, ir ļoti viegli pat, ļoti viegli pateikt, ka sezonas darba, darba ņēmējs var iesniegt sūdzību, bet ja viņš nav nevienā arotbiedrībā, ir ļoti grūti aizstāvēt savas tiesības. Iespējams, ka nomainot darba devēju, šis darba ņēmējs eh, vairs nevar baudīt sezonas darba ņēmēju statusu. Tāpēc mums ir jācenšas nodrošināt tādu situāciju, kurā būtu ievērot pamatstandarti. standarti Mums ir jārunā par inspekciju eh, mehānismu, par uh, nodarbinātības aģentūru darbu un tā tālāk un tā joprojām. Cik redzu, uh, man atvēlētais laiks ir beidzies. Katrā ziņā noslēgumā varu teikt, ka es apzinos, ka šis jautājums būs diezgan pretrunīgs dosie, pie kur mēs strādāsim, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi. Mums ir jāsaprot arī dalībvalstu nostāja, un daži jūtīgi punkti, kas ir saistīti ar, ar šo jomu. Bet dalībvalstis ir uzņēmušās vadību, jo dalībvalsts izteica vēlmi par kopīgas migrācijas politikas izveidošanu. Dalībvalstīm ir iespēja pārliecināt. Dalībvalsts ir a, sapratušas, ka tas ir milzīgs resurs Eiropas Savienībai - legālā migrācija. Un ja tas tā ir, tad mums ir nepieciešami standarti, kas um, būtu saskaņā Eiropas Savienības vērtībām, lai mums būtu vienlīdzīga attieksme pret cirkulārās imigrācijas um, dalībniekiem, pret sezonas darbiniekiem. Un tas ir milzīgs solis uz priekšu legālās migrācijas ietvaros, un es ceru, ka Visi tie, kurus interesē šis priekšlikums, nāks klajā ar proaktīvu pieeju, iesniedzot savus uh, grozījumus, un, protams, mēs varam detalizētāk runāt par punktiem, kurus izklāstīja. Paldies! <clears throat> Paldies, Klod! Kā jau es teicu, referents, kas uh, ir iesniedzis šo projektu, uh, protams, varēja runāt uh, līdz pat 20 minūtēm, bet mans ieteikums būtu, ka pārējie runātāji, kas izteiksies uh, šorīt, uh, drīkstēs runāt eh, maksimums 7 līdz 10 minūtes ilgi. Tas nozīmē, ka mums atliks laiks arī diskusijām. Tagad uzreiz pievērsīsimies nākamajai daļai, eh, kur tiks iesaistīti arī sociālajie partneri. Došu vārdu Martai Segen, kas runās Eiropas komisijas vārdā, iekšlietu ģenerāldirektorāta vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji! Labrīt, dāmas un kungi! Pirmkārt, es vēlētos jums sirsnīgi pateikties um, par to, ka esmu uzaicināta uz šo uzklausīšanu. Es vēlētos pateikties Libe komitejai, ka tā ir organizējusi šādu uzklausīšanu par diviem ļoti nozīmīgiem priekšlikumiem, kā īstenot 2005. gada politiku par legālu migrāciju. Uh, Kā jau tika minēts, šodien mēs spriedīsim par direktīvu par sezonas darbiniekiem un um, darbinieku nosūtīšanu uzņēmumu ietveros. Tas uh, tika minēts jau ievada runā un, protams, kā abi šie priekšlikumi ir ļoti svarīgi. Šie priekšlikumi ir pirmie, kas ir tikuši pieņemti pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šāda sanāksme kā šodien, kur uh, piedalās plašs klausītāja loks, uh, pārstāvot uh, dažādas ieinteresētās puses, ir ļoti laba iespēja apmainīties ar idejām un saprast, kāda ir mūsu viedokļi, kur ir redušās šaubas, ko mēs varētu pārņemt komisijā, lai labāk skaidrotu šo darbu un lai veicinātu lēmumu pieņemšanas procesus. Īsts pārskats par migrāciju kā tādu. Mēs visi zinām, ka tas ir dzīves fakts. Migrāciju mēs, ar migrāciju mēs sastopamies katru dienu. Nesen saskārāmies ar dažādiem mm, ārkārtas notikumiem Eiropā un arī ārpus tās. Dažkārt migrācija nav tik acīm redzama, bet jebkurā gadījumā katru dienu pilsoņi mēs visi saskaramies ar migrācijas fenomenu. Es domāju, ka laba pārvaldība, tāda visaptveroša migrācijas pārvaldība ir absolūti nepieciešama mūsdienu pasaulē. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs varētu um, nodrošināt, lai migrācija tiktu uh, pietiekami labi uzraudzīta un pārvaldīta. It īpaši es gribēju teikt, ka komisijai vajadzētu darīt visu iespējamo. Tas ir būtiski ne tikai krīzes apstākļos, bet domājot arī ilgtermiņā. Mums ir jānodrošina ilgtspējīga pieeja. Tā kā atvēlētā laika nav daudz, es uzreiz pievērsīšos direktīvā par sezonas darbiniekiem. Uh, Galvenie elementi jau tika izklāstīti, to darīja referents, bet es vēlētos īsi atgādināt, kas tad īsti ir iekļauts šajā priekšlikumā. Galvenais eh, šī priekšlikuma mērķis ir eh, palīdzēt nodrošināt vienkāršu, gludu un pievilcīgu kopējo ietveru konkrētai darbinieku kategorijai, kas ir īpaši viegli ievainojama ir jānodrošina, lai šie darbinieki varētu ierasties Eiropas Savienībā un strādāt šeit kādu laiku, bet te, tajā pašā laikā nodrošinot, ka šie darbinieki ir pietiekami labi aizsargāti no jebkādām eksploatācijas formām. Šis ir pirmais priekšlikums, kas attiecas uz zemi kvalificētiem darbiniekiem. Uh, Atšķirībā no iepriekšējiem komisijas priekšlikumiem, tiesību aktiem pār kvalificētiem darbiniekiem, šeit es atsaucos uz direktīvu. Kāpēc bija nepieciešams iesniegt šādu priekšlikumu? Situācija ir tāda, ka uh, ir ļoti liels pieprasījums pēc trešo valstu zemi kvalificētiem darbiniekiem ir vajadzīgi strādnieki no trešajām valstīm, kas varētu veikt sezonālu darbu. Kā jau tika minēts, tas ir lauksaimniecības darbs, darbs turisma industrijā un citur. Eiropā nav pietiekami daudz darba spēka šādu darbu veikšanai. Praksa arī rāda, ka šiem darbiniekiem no trešajām valstīm ir vajadzīga aizsardzība. Bieži vien šie darbinieki saskarās ar praktisku, reālu eksploatāciju un ļoti sliktiem darba apstākļiem. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai pret to cīnītos. Nesenie notikumi vidusjūras reģionā norāda, ka ir jānovērš nelegāla migrācija, atverot kanālus legālai migrācijai, jo tā ir daudz drošāka un arī nozīmīgāka metode, kā cīnīties pret nelegālo migrāciju. Kādi tad ir, š, kādas ir šī priekšlikuma priekšrocības? Mūsu priekšlikums balstās uz ātras, vienkāršas procedūras ieviešanu, kā varētu uzņemt trešo valstu sezonālos darbiniekus. Tas nozīmē, ka šie sezonālie darbinieki būtu daudz pieejamāki Eiropas ekonomikai, kad tai tie ir nepieciešami. Tas tika iekļauts mūsu tiesību akta projektā. Protams, ka dalību valstīm piemīt kompetence noteikt, cik daudz darbinieku tās uzņems. Tāpat arī eh, tām ir ļauts veikt darba tirgus pārbaudes. Tas nozīmē, ka šī daudzuma noteikšana tiek saglabāta, tātad daudzuma ierobežojumi pastāv. Tomēr šī direktīva paredz ātru procedūru, kas būtu vienāda visās dalībvalstīs un ļautu algot šādus sezonālos darbiniekus vienādi visās valstīs. Priekšlikumā ir iekļauti vienkārši un skaidri uzņemšanas noteikumi. Tas e, nozīmē, ka e, visi cilvēki, kas e, strādā šādu sezonālu darbu, nevarētu palikt ilgāk Eiropas Savienībā. Direktīvā ir skaidri noteiktas sankcijas, kas tiek uzliktas darba devējiem šādos gadījumos. Es ceru, ka dalībvalstis ievēros transponēšanas termiņu, kas ir šī gada jūlijas, un būtu ļoti svarīgi kontrolēt, kā šī direktīva tiks īstenota dalībvalstīs. Stabilizācijas elementi un situācijas regulēšanas elementi, kas ir iekļauti direktīvā pirmām kārtām, ir uh, Uh, juridiski nosacījumi, kas attiecas uz darba apstākļiem. Šie nosacījumi ir skaidri definēti. Darbinieki, kā jau es minēju, iesniegs, es atvainojos, darba devēji iesniegs attiecīgus dokumentus, ka sezonālajiem strādniekiem ir vieta, kur uzturēties. Tāpat ir paredzēti mehānismi sūdzību iesniegšanai. Šie mehānismi tiks izstrādāti tādā veidā, lai labāk īstenotu direktīvu. Kā jau referents minēja, šie, šī mehānisma īstenošanas kontrole ir ļoti nozīmīga. Tagad par direktīvu kā tādu. Veids, kā sezonālajie darbinieki tiks uzņemti Eiropas Savienībā, sastāda daļu no cirkulārās migrācijas pastiprināšanas mehānisma. Šis jēdziens ir ļoti nozīmīgs, un to mēs esam iekļāvuši migrācijas politikas pakotnē. Sezonālo darbinieku cirkulārā kustība starp Eiropas Savienību un viņu izcelsmes valstīm ļaus ne tikai cīnīties pret to, ka sezonālai darbinieki mm, uzturās pārāk ilgi Eiropas Savienībā, bet ļaus nodrošināt arī prasmju un investīciju paturēšanu izcelsmes valstīs. Kā tad mēs eh, rīkosimies turpmāk? Protams, es eh, ceru, ka mums eh, šo dokumentu izdosies virzīt uz priekšu ātri. Mums ir bijušas dažādas sanāksmes, mums ir bijušas tikšanās ar interesētajām pusēm. Padoms pārstāvs to ir ļoti labi aprakstījis. Mēs ļoti cieši sekojam līdzi šiem procesiem, lai nodrošinātu, ka šis eh, priekšlikums tiek eh, pieņemts pēc iespējas ātrāk. Es ceru, ka šodien mēs varēsim uzklausīt jūsu jautājumus un komentārus, un eh, tas mums palīdzēs šos procesus pātrināt. Komisija ir gatava rīkoties pēc iespējas ātrāk. Es vēlētos uzsvērt to, ko minēja referents. Es gribēju pieminēt šo konkrēto lietu par subsidiritāti. Šis jautājums ir ļoti labi parādījies. Mums ir daudz atzinumu, ko esam saņēmuši no dažādiem dalībvalstu parlamentiem. Daži no šiem atzinumiem ir pozitīvi, daži ir negatīvi. Šī pieredze komisijai bija ļoti nozīmīga, jo tā ļāva mums uh, nodrošināt, ka lēmumu pieņemšanas procesā piedalās daudz interesēto pušu. Lielas paldies! Es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies Sīgans kundzei! Tagad eh, došu vārdu Vivienai Vadasī, kas ir Ungārijas eh, prezidentūras pārstāve. Arī viņai es lūkšu ievērot viņai atvēlēto uzstāšanās laiku, jo mums ir vajadzīgs eh, laiks arī diskusijām. Paldies! Eh, paldies, priekšēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu! Labrīt, dāmas un kungi! Ungārijas prezidentūras vārdā es arī vēlētos pateikties eh, Libe komitejai par šīs publiskās uzklausīšanas organizēšanu. Ungārijas prezidentūra arī pievērš daudz uzmanības konsultācijām ar iesaistītajām pusēm. Un mēs vēlamies cieši sadarboties arī ar otru likumdevēju, proti Eiropas parlamentu. Ungārijas prezidentūrā šī ir ļoti nozīmīga iespēja piedalīties diskusijās, jo šie divi pēdējie elementi padoms politikā par legālo migrāciju ir ļoti būtiski. Uh, Kā jau mēs redzējām, šis priekšlikums par sezonas darbiniekiem ļaus izveidot vienkāršu glūdu sistēmu, ko viegli varēs piemērot praksē, visu dalībvalstu praksē. Šī sistēma ir elastīga un tā ļaus ņemt vērā arī katras dalībvalsts īpatnības. Protams, mēs tajā pašā laikā arī domāsim par sezonālo darbinieku tiesībām. Es vēlētos jums pateikties par sagatavoto darba dokumentu. Es patiešām ceru, ka diskusijās parādīsies daudz interesantu ideju, ko mēs varēsim pārņemt mūsu darbā. Tagad es vēlētos jums pastāstīt par aktuālo situāciju sarunās eh, padomē. Turpināšu savu stāšanos Ungāru valodā. A magyar elnökség eh, alatt nagy eh, intenzitással folytató. Ungārijas prezidentūras darbā Mēs e, esam intensīvi diskutējuši par darbu, kas notika Beļģijas prezidentūras laikā. Mēs esam organizējuši ekspertu darba grupas un šajās darba grupās esam virzījušies uz priekšu diskusijās par ļoti svarīgiem jautājumiem. Manuprāt, e, dalībvalstu nostāja ir parādīsies daudz skaidrāk. Morāes kungs jau to minēja, ka saruna laikā Dalībvalstis ir runājušas par subsidiāts principu, jo tas ir atainojies arī attiecīgo dalībvalstu parlamentu viedokļos. Runājot par dokumentu projektu, ir jādomā par dažādiem sociāli nozīmīgiem jautājumiem. Ir izveidota sociālo jautājumu darba grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem. Šīs darba grupas ietveros ir notikušas vairākas diskusijas, un komiteja iesniegs atzinumu vadošajai komitejai, un tā ir migrācijas darba grupa padomē, tātad eh, grupa, kas darbojas ar migrācijas jautājumiem. Manuprāt, šī sistēma ir ļoti līdzīga Eiropas parlamenta sistēmai, proti Lībe komiteja un Nodarbinātības komiteja kopīgi strādā pie šiem jautājumiem. Runājot par sociālajiem jautājumiem, es vēlētos teikt, ka šīs sarunas ir bijušas intensīvas un tās noteikti vēl kādu laiku turpināsies. Ja runa par migrāciju, tad es vēlētos atgādināt, ka mūsu diskusiju galvenais jautājums ir uh, uzturēšanās atļauja. Tās termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus. Bez tam mums ir bijušas ļoti intensīvas diskusijas ar vīzu ekspertiem. Uh, Galvenais izaicinājums šajā sakarībā ir eh, īstermiņa rezidenti vai arī ilgtermiņa rezidenti. Dalībvalstīs pastāv ļoti atšķirīgi noteikumi un ir svarīgi tos harmonizēt. Mēs, protams, esam noteikuši zināmus mērķus, un Ungārijas prezidentūra patur šos mērķus prātā. Eh, tā uzskata, ka sezonāliem darbiniekiem ir jāpiešķir tādas pašas tiesības, neskatoties uz to, cik ilgi viņi uzturas valstī. Tagad mēs mēģinām panākt kompromisu, pamatojoties uz šo principu. Es vēlētos jūs informēt par vēl kādu ļoti būtisku punktu mūsu darbā pie šī projekta, un proti tā ir sezonas darbinieku definīcija. Morājas kungs jau par to runāja, priekšsēdētājs arī par to izteicās. Te ir runa par sezonas darba termiņu, par periodu sezonas darbam. Es vēlētos jums atgādināt, ka padomē pastāv dažādi viedokļi šajā jautājumā. Ir jāatcerās, ka dalībvalstīs apstākļi ir atšķirīgi. Mm, dalībvalstīs ir arī ieviestas atšķirīgas sistēmas, un tāpēc noteikti pastāvēs atšķirības arī attiecībā uz sezonas un sezonas darba definīcijām. Protams, ka pastāv arī atšķirības starp dalībvalstīm, ja ir runa par sektoriem, kādos darbojas sezonas darbinieki. Papildus es vēlētos atgādināt, ka projektā ir pieminēti seši mēneši uzturēšanās atļaujai. Dažas dalībvalstis uzskata, ka tas ir par daudz, kamēr citas apgalvo, ka tas ir par īsu. Ļoti svarīgi ir panākt pareizo līdzsvaru un ir ļoti svarīgi arī uh, atcerēties, kāda praksa jau ir ieviesta dalībvalstīs. Uh, Ja runa par migrācijas jautājumiem, es vēlētos atgādināt, ka tiek diskutēts arī par kādu citu jautājumu, proti, vai pieteikumu iesniedzēji var iesniegt pieteikumu dalībvalstī, kur tie jau uzturas. Tāpat arī ir jādomā par adekvātiem dzīvošanas apstākļiem. Dažās dalībvalstīs eh, ir grūti definēt, kas tad īsti ir piemēroti dzīves apstākļi. Uh, vai arī kā interpretē dažādus šādus jēdzienus. Dažas dalībvalstis uzskata, ka tekstā ir paredzēts, ka darba devējam ir jānodrošina adekvāti dzīves apstākļi sezonas darbiniekiem. Dažas dalībvalstis tas uztrauc, jo tās uzskata, ka tieši darba ņēmējiem būtu jāatrod sava sev dzīves vieta. Tāpat arī ir grūti pierādīt eh, šos jautājumus. Kā tad darba devējs var pierādīt, ka uh, konkrētā darbinieka dzīves apstākļi ir adekvāti? Tātad, dāmas un kungi, esmu uzskaitījusi vairākus punktus, kas eh, ir ļoti nozīmīgi un kurus mēs turpināsim apspriest prezidentūras laikā. Ir panīgi skaidrs, ka savā darbā mēs tieši sadarbojamies ar komisiju un arī ar nākamo prezidējošo valsti, proti ar Poliju. Mēs ar lielu interesi uzklausām arī parlamenta viedokli. Mēs sekojam līdzi diskusijām un sarunām, kas notiek parlamentā, un mēs noteikti ņemsim vērā visu ieinteresēto pušu viedokli šajos jautājumos. Liels paldies! Es ceru, ka es nepārsniedzu sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Here. Paldies, un tagad uz piecām minūtēm dosim vārdu referentiem no Nodarbinātības komitejas un Sieviešu tiesību komitejas vispirms. Vārds mūsu kolēģim Sergio Kofrātīkungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pirmais, kas mums jāņem vērā, manuprāt, jo tas nav nekas tik acīm redzams pretēji tam, kā varētu domāt, un tas attiecas uz to, cik svarīga ir direktīva. Jo projām tiek domāts, ka tā varētu būt nelietderīga vai kontraproduktīva. Gluži otrādi, tā ir svarīga, lai aizstāvētu liela cilvēku skaita tiesības. Sezonas darbinieku skaits, starp citu, pieaugs. Un šāda veida darbs mainīsies. Kādreiz tās drīzāk bija ar lauksaimniecību saistītas darbības, tagad ir arī sezonas darbinieki eh, terciārajā jomā. Mm. viss, kas attiecas uz turismu un atvaļinājumiem, pietiek padomāt par to, kāpēc ir šis palielinājums. Lauksaimniecības produkcija uh, lielā mērā balstās uz sezonas darbiniekiem, tagad jau uh, turisms, uh, stil, dzīves stila izmaiņas noved pie tā, ka turisms Eiropā palielinās. Tā tad iemesli, lai mums būtu precīzāka direktīva, ir acīm redzami. Otrs aspekts attiecas uz piemērošanas definīci, aptvērma definīciju. Šeit, manuprāt, vajadzīga zināma elastība. Sezonas jēdziens ir um, definēts vēsturiski. Nu, tie, teiksim, tie trīs mēneši. Bet uh, atšķirības ir vērojamas, teiksim, Somijā un Maltā. Un tāpēc būtu liederīgi noteikti minimālo slieksni attiecībā uz ilgumu vai jomām, atstājot iespēju dalību valstīm noteikt ievērojamāku ilgumu, pievienot papildus nozares tam, kas jau minēts direktīvā un tam līdzīgi. Uh, Trešā vispārīgā tēma. Mēs runājam par vienlīdzīgu attieksmi. Tas attiecas ne tikai uz atlīdzību, tas attiecas uz darba apstākļiem, drošību, darba iekšējās tiesības, lai varētu noteikt materiālos apstākļus, eh, personai, kam ir subordinācijas pakļautības attiecības. Tā tad šeit runājot par attieksmi, definīcija varētu būt ļoti plaša. Tiesības ir svarīgas, tikpat svarīgas kā atlīdzība. Ja mēs nosakām šos apstākļus, un kad mēs runājam par vienveidīgiem apstākļiem, tad tas nozīmē tirgus caurskatāmība, konkurence, uh, kur ir atšķirīgi apstākļi. Pašlaik ir dempings un nekorekta situācija dažādās jomās un dažādās teritorijās. Regulēšanas instruments, lai būtu vienlīdzīga attieksme, var būt tikai kolektīvais līgums. Un kolektīvais līgums ir ar atšķirīgiem nosacījumiem dažādās valstīs, un šie dažādie līgumu veidi dažādās jomās dažkārt ir vērojami aptvērums dažkārt ir stipri plašāks. Ceturtais jautājums - sankcijas un kontrole. Tas ir svarīgi, lai mēs izvairītos no negatīvām parādībām, jo bieži vien sezonas darbs ir saistīts ar nelegālo darbu, jo ir daudz grūtāk kontrolēt, un līdz ar to kontrole un sankcijas ir ļoti būtiski jautājumi sezonas darba kvalitātei. Jo pretējā gadījumā tik tiešām mēs varētu virzīties uz priekšu vienveidīgas attieksmes ziņā, bet uh, varētu būt arī bīstamas parādības, kā nelegālais darbs, nelegālā nodarbinātība. Tā tad, manuprāt, ir liederīga, un tāpēc mums par to vajadzētu debatēt, izskatīt arī pārējais režīma. Proti, kad direktīva stāsies spēkā, mums jau būs Eiropas būtiska kvota nelegāliem darbiniekiem. Vajag reglamentēt attiecības nākotnē, bet uh, uh, nedrīkstam aizmirst tos nelegālos darbiniekus, kas jau ir pašlaik. Tāpēc mums ir vajadzīgs pārējais periods, kas ļauj tiem, kas ir Eiropā, rast pareizo ceļu, un tam visam jābūt definētam parlamenta un komisijas priekšlikumā. Paldies! Grazie, onorevole Koferati. Paldies, Koferati kungam. Tagad vārds mūsu kolēģei Antigonai Papadopulu kundzei, kas ir referents investīciju komitejā šajā jautājumā. Liels paldies, priekšsēdētāji! Arī es runāšu savā dzimtajā valodā. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στις μέρες μας μια αναγκαιότητα. Migrācijas politika Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga, jo uh, Eh, sezonas darbinieku skaits ir ievērojami pieaudzis visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ir skaidrs, ka ir ļoti svarīgi visās valstīs noteikt vienādas noteikums, tātad paredzēt direktīvu. Tas mums ļaus labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas. Mums ir jāparedz skaidri noteikumi arī sezonas darbiniekiem, tātad īsa termiņa darbiniekiem. Ir jādomā par eh, īstermiņa uzturēšanos un vajag paredzēt visu iespējamo, lai šī īstermiņa uzturēšanās nepārvērstos par ilgtermiņa uzturēšanos. Ir jāparedz sankcijas pret darba devējiem, kas veids kaut ko nelegālu. Sieviešu komitejā eh, kas iestājas par vienlīdzību starp dzimumiem, mēs runājam par to, ka arī sievietes uh, vajadzētu uh, iekļaut sezonas darbā, taču šīm sievietēm ir vajadzīga lielāka aizsardzība. Bieži vien šīm sievietēm ir bērni, mm, tās uh, kļūst par grūtniecēm, un ja tās uh, dodas uz ārvalstīm, tad tās netiek galā ar dažādām klišejām, bieži vien viņas nezina valodu, un tieši iemeslu dēļ sievietes vajadzētu vairāk aizsargāt ir jāparedz adekvāta dzīves vieta un arī informācijas sniegšana par viņu tiesībām. Šī informācija ir jāsniedz arī m, mm, attiecīgā valodā, ko konkrētā sieviete saprot. Ja darba līgums tiek pārkāpts, tad par to noteikti ir jāziņo. Šeit ir jārunā par to, ka attiecībā uz sezonas darbu ir spēkā Uh, konkrēti nosacījumi un konkrēti līgumi. Bieži vien šie cilvēki saņem niecīgu algu un strādā virsstundas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uh, šie sezonas darbinieki zinātu par savām tiesībām. Uzņēmēju valstī ir vajadzīgi attiecīgi mehānismi un arī personāls, kas uh, varētu sistemātiski kontrolēt darba devējus un uzlikt sankcijas, ja darba devēji neievēro konkrētos noteikumus. Ir ļoti svarīgi vest dialogu par šo dialogu. Morājas kungs savā ievadrunā minēja daudz interesantu lietu. Vajadzētu pārunāt šos jautājumus ar dalībvalstīm un arī ar visiem iesaistītajiem. Mēs uzskatām, ka, protams, galvenokārt ir jārunā par lauksaimniecības un turismu sektoru Eh, kur tiek izmantot sezonas darbs, taču ir arī daudzi citi sektori dažādās dalībvalstīs. Šis temats ir ārkārtīgi nozīmīgs. Uzturēšanās noteikumiem ir jābūt saprātīgiem. Tajos vajadzētu runāt arī par dzīves apstākļiem, kādos šie cilvēki dzīvo. Par visiem šiem jautājumiem ir jāspriež arī ar dalībvalstīm. valstīm. Savā komitejā mēs apsveicam šīs direktīvas priekšlikumu, un mēs arī gatavi, esam gatavi turpmāk piedalīties diskusijās. We are... Lielas paldies eh, Papadopulukundzei. Mēs esam piefiksējuši tos kolēģus, kuri vēlas piedalīties diskusijās ar saviem komentāriem un jautājumiem. Varbūt mēs varētu vispirms uzklausīt jautājumus, un tad attiecīgi paneļa diskusijas dalībnieki varētu uh, atbildēs uz šiem jautājumiem. Sāksim, tātad vārds kolēģiem ne vairāk kā divas minūtes katram. Gracias, prezidente. Lopesas kundze. Paldies. Vispirms gribētu runāt par veidu, kā mēs veicināsim legālo migrāciju, lai izvairītos no tā, ka nelegālā migrācija pieaug. Un tieši eh, lai panāktu, ka šī direktīva ir efektīva attiecībā uz pašreizējo nelegālo migrāciju. Vienīgais veids ir sadarboties ar izcelsmes valstīm, proti ar dienvidu valstīm, vai Latīņamerikas valstīm, un, vai citām teritorijām, un tāpēc ir nepieciešams to organizēt, kā tas bija jau iepriekš Eiropā, kad bija emig kad emigrācija uz citām valstīm. Nepieciešamas organizācijas arī šajās valstīs, kas var informēt darbiniekus, kas vēlas ievesties Eiropā par to, kādas ir viņu tiesības un pienākumi. Tas ir ļoti svarīgi, jo Darbiniekiem pirms ierasties vajadzētu zināt, kādi būs viņu darba apstākļi, kādas būs viņu tiesības. Tāpēc es domāju, ka vajag veicināt to valstīs, kas pašlaik ir um, demokrātijas pārējais apstākļos. Uh, Eh, valstīs, kur ir diktatūra, tas ir daudz grūtāk, bet jaunā kaimiņa attiecību politika var tiešām veicināt eh, un palīdzēt valstīm, kas var novirzīt šo eh, migrāciju un veicināt arī strādājošo tiesības. Tas ir svarīgi. Lūk, tas ir pirmais punkts. Otrais - elastība. Mums nepieciešams definēt šo elastību, jo elastība tas nenozīmē, ka tiesības tiek samazinātas. Elastība tas nozīmē, ka nepieciešama vienlīdzīga attieksme ka jāņem vērā atšķirības tā, dažādās valstīs, kā teica e, jau uh, referents un koferātīku kungs, Andalūzijā, Maltā, Somijā un tam līdzīgi nav viena un tā pati uh, situācija. Uh, Andalūzijā turisma sezona ir deviņi mēneši. Tā tad jāskatās, kādas tiesības var tikt pārnestas, jo dažkārt Eh, sezonas darbinieki atgriežas katru gadu, tāpēc nepieciešams pārnes šīs tiesības, lai eh, viņi zinātu, kādas viņu tiesības un pienākumi. Un tāpēc ir svarīgi, lai ārotbiedrības, un ne tikai Eiropas arotbiedrības, bet arī izcelsmes valstu arotbiedrības sadarbotos ar Eiropas arotbiedrībām un varētu apmainīties ar informāciju. Es domāju, ka starptautiskās Startautiskā darba organizācija var palīdzēt, un mēs varētu izveidot šo sadarbību starp arotbiedrībām ar, ar izcelsmes valstu arotbiedrībām. Mēs runājam eh, nevis par darbinieku aizsardzību, bet tiesību aizsardzību, to personu tiesību aizsardzību, kas varētu tikt apšaubītas ir ne tikai arotbiedrības aspekti, ir arī citi aspekti, kas ir svarīgi, kā darba inspekcija dalību valstīs var sadarboties, jo ir skaidrs, ka Katrai valstī ir savs darba tirgus, bet nākotnē mēs runāsim par Eiropas darba tirgu, vidusjūras reģionu darba tirgu, un mēs runāsim par mobilitāti un jāraugās, kādā veidā Eiropas organizācijas var noteikt sankcijas. Uh, nu, nākotnē. Pagaidām šāda organizācija nepastāv. Ir, mm, iespējams, centri, aģentūras, organizācijas, kas var novērtēt to, kas notiek darba inspekcijas jomā dažādās valstīs. Papa Nikolāu kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs šeit saskaramies ar realitāti. Mums ir ļoti daudz eh, sezonas strādājošo eh, darba valstīs, un, diem, diemžēl, viņi ir šajās valstīs nelegālā statusā. Viņiem ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, un daudzos gadījumos viņi ir ļoti viegli ievainojami. Tāpēc es piekrītu um, iepriekšējo runātāju teiktajam, jā, tas viss ir saistīts ar nacionālajām pozīcijām. Un, protams, ka mums ir jāatrod veids, kā uh, tikt galā ar cirkulālo migrāciju, bet jautājums ir sekojošs. Un es vēlētos dzirdēt atbildi no paneļdiskusijas dalībniekiem. Protams, ka direktīvas pieņemšana par sezonas darba ņēmējiem mums šķiet ļoti nozīmīgs instruments, un jūs visi tam piekritīsiet. Jo īpaši Eiropas dienvidu valstīm kuras eh, šobrīd jo īpaši ietekmē lielais skaits eh, imigrantu, jo īpaši ņemot vērā nesenos notikums Arābu valstīs. Kā mēs varam nodrošināt to, ka sezonas darba ņēmēji nepaliks ilgākā eh, attiecīga likumā noteiktais termiņš un nepaliks par nelegāliem imigrantiem? Kā mēs varam vērsties pret to, lai netik ļaunprātīgi izmantot šīs atļaujas? Un otrs jautājums. Es kopā ar Klaudu esmu ēnu referents, un mēs eh, daudzos argumentos esam viensprātis, gatavojot šo ziņojumu par sezonas darba ņēmējiem. Vai nebūtu svarīgi mūsu noslēguma secinājumiem paturēt prātā to, ka divpusējie nolīgumi, kas jau ir noslēgts starp dalībvalstīm, tā piemēram, Spānijas piemērs. Spānija ir parakstījusi divpusējos nolīgumus ar sešām trešajām valstīm. Tātad noslēgumā Mums ir nepieciešams ļoti nopietni paraudzīties uz visiem šiem aspektiem. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs Esjokungs. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos pateikties paneļa diskusijas dalībniekiem, kas iepazīstināja ar savu darbu. Šis darbs ir ļoti nozīmīgs, mums ir jāņem vērā Eh, šis fenomens Eiropas Savienībā. Kas attiecas uz eh, legālo migrāciju, tad te nu mēs saskaramies ar milzīgām problēmām Eiropas Savienībā. Proti, mums ir milzīgas atšķirības starp tām stratēģijām, kas ir Eiropas Savienības līmenī un tām, kuras ir spēkā katrā dalībvalstī. Un šīs strateģiskās atšķirības rada milzīgas problēmas legālās migrācijas jomā, jo īpaši eh, attiecībā uz sezonas darba ņēmējiem. Mums ir pietiekami daudz pierādījumu tam, ka sezonas darba ņēmēji, kas ierodas Eiropas Savienībā no trešām valstīm un eh, tie, kas eh, ierodas arī no citām dalību valstīm, tiek eksploatēti un dzīvo briesmīgos apstākļos, ir veseli tīkli, kas izmanto sezonas darba ņēmējus, Te es vēlētos runāt par nodarbinātības aģentūrām, kas nodrošina uh, sezonas darba ņēmēju uh, transportu, tāpat arī viņu izmitināšanu un tā tālāk un tā joprojām. Es vēršos arī pie uh, administrācijas varas iestādēm. Es domāju, ka mums ir nepieciešama spēcīga likumdošana Eiropas Savienības līmenī, kas atrisinātu šīs problēmas. Darba apstākļi sezonas darba ņēmējiem ir jāuzlabo. Tas ir izšķiroši. Mēs saskaramies arī ar problēmu, kas ir saistīta ar um, imigrāciju um, Eiropas Savienības ietveros. Te es vēlētos runāt par Rumānijas un Bulgārijas darba um, ņēmējiem, kas tiek diskriminēti vairākas, vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Uh, Jāsaka, ka tie strādājošie, kas ieceļo no valstīm ārpus Eiropas Savienības, bieži vien saņem labāku attieksmi un eh, dzīvo labākos darba un apstākļos nekā tie, kas ierodas no dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ir ierobežojumi. Eiropas Savienības darba tirgu attiecībā uz dažiem um, Eiropas eh, Savienības dalībvalstu pilsoņiem, un tie, tie noteikti būtu jāpārtrauc. Paldies! Paldies! Manuprāt, mums vajadzētu vēlreiz izskatīt, ko tad mēs īsti vēlējāmies panākt ar šo iniciatīvu. Kur tad vajadzētu likt uzsvarus? Vai pirmais ir uzlabot nosacījumu sezonas darbiniekiem, vērsties pret diskrimināciju, vai arī šeit ir runa par uzņemt darba ņēmējus, kas varētu darīt darbu, ko neviens attiecīgajai valstī nevēlas darīt. Mums vajadzētu tiešām atrast šo lielo uzsvaru. Es vēlētos teikt, ka mm, mums galvenais jautājums ir tas, kā tikt galā ar šiem sezonas darbiniekiem, kas katru gadu ierodas Eiropā. Pirmais ir jānoskaidro, kas tad īsti ir sezonas darbinieks. Tas varētu būt pilnīgi jebkas. Ir jāatcerās, ka e, šīs konkrētais darbinieks ir e, piesaistīts konkrētam notikumam, tas varētu būt, es nezinu, plūdi vai vētras vai kaut kas tāds, vai arī uh, laika periods, sezona, vai tas ir pavasars vai vasara. Mums vajadzētu noskaidrot, kas ir šie sezonas darbi, tātad vai tā ir darbība, ko neviens cits nevēlas veikt un ko īsnībā vajag darīt visu gadu. Uh, Es eh, īsti nesaprotu šo fenomenu. Mm, pasaulē nekas tam līdzīgs nepastāv. Eh, tie, kas strādā Eiropā, vēlas eh, rūpēties par savu ģimeni. To es nekādā gadījumā negribētu kritizēt. Nākamais darba tirgus pārbaude. Ir noteikti jānodrošina šādas darba tirgus pārbaudes. Tādas mums arī ir Vācijā. Un šis darba, šīs darba tirgus pārbaudes uh, galvenokārt tiek attiecinātas uz ārvalstu darbiniekiem. Tās ir ļoti sarežģītas un komplicētas. Un es vēlētos teikt, ka šie noteikumi pašreizējā plānā noteikti nebūtu jāiekļauj. Darba apstākļi, tātad piemērotie dzīves apstākļi, piemērot uzturēšanās vieta. Kas tad, tad ir piemērots? Jā, protams, ir jānodrošina saprātīgi dzīves apstākļi nedrīkstētu būt eh, pieļaut tādas situācijas, kādas mēs esam atklājuši, kādas ir diemžēl bijušas. Tad darba alga. Mēs vēlamies, lai eh, darba ņēmēji saņemtu atbilstošu algu, lai nenotiktu dempings. Nevajadzētu būt tā, ka par lētu eh, naudu tiek darīts smags, netīrs darbs. Uh, Ja eh, kāds darbinieks strādā Eiropā, tad vajadzētu paredzēt arī attiecīgus arotbiedrību noteikumus. Nedrī, nevar būt tikai pa pusēji stāvoklī. Cilvēks vai nu ir stāvoklī, vai nav stāvoklī. Paldies, Morvais kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ungāru valodā, ja iespējams. Mani drīzāk satrauc viss šī diskusijas par sezonas darba ņēmējiem, legālo migrāciju, eh, par cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienībā, eh, lai veiktu sezonas darbu. Tas, kas man satrauc, ir tas, ka tiek uzskatīts pilnīgi par eh, pats par sevi saprotams tas, ka Eiropas Savienība runā par šo jautājumu, kas šodien ir mūsu uh, darba kārtībā. Par ko tad mēs patiesībā runājam? Mēs runājam par nabadzīgiem cilvēkiem no nabadzīgām valstīm, kas ir pakļauti uh, riskam, gluži vienkārši šīs te pasaules netaisnības dēļ. Viņi ierodas uz bagātajām valstīm, lai veiktu to darbu, ko neviens cits nevēlas veikt. Neviens uh, mūsu dalībvalstīs dzīvojušais nevēlas to darīt, gluži vienkārši tāpēc, ka tas ir nepatīkams darbs. Uh, Mēs, mums nav uh, eh, pietiekami liela dzimstība, mums uh, nav kas veic šo darbu, un tātad šie cilvēki, kas ierodas no trešajām valstīm, to paveiks mūsu vietā. Runa nav tikai un vienīgi par uh, valstīm kaut kur ļoti tālu no Eiropas Savienības. Es pārstāvu uh, Eiropas Savienības dalībvalstu Ungāriju, un mēs joprojām esam emigrācijas valsts, proti cilvēki no Ungārijas joprojām pamet valstu un dodas uh, darba meklējumos un labākas dzīves meklējumos citur. Es esmu tikusies ar augstu kvalificētu medicīnas personālu, kas strādā, piemēram, citvietā Eiropas Savienībā, piemēram, medicīnas māsas. Viņi saņem 250-300 eiro mēnesī Un ko šīs eh, medicīnas māsas dara? Brīvdienās viņi strādā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, strādā sezonas darbu. Brīvdienās šīs māsas uh, strādā lauku darbos citās valstīs, lai piepelnītos. Tas pats sākāms arī par citu uh, profesiju pārstāvjiem, kas pamet uh, Ungāriju un citas valsts un dodas, piemēram, uz Austriju lielākas peļņas meklējumos brīvdienās. Mums ir nepieciešama um, šī, šis dokuments, tāpēc, ka mēs vēlamies nodrošināt līdzvērtību. Un līdzvērtība būs tad, kad Vācijas benzīnas uh, māsas vai Vācijas skolotāji ieradīsies, lai uzkoptu mājas Ungārijā. Tad, kad uh, Lielbritānijas pilsoņi ieradīsies, lai strādātu lauku darbos Ungārijā. Es atvainojos, saka runātāji, bet citiem tika atvēlēts 4 minūtes, 2 minūšu vietā, un tāpēc arī es vēlētos turpināt savu sakāmo. Tātad, runājot par šiem jautājumiem, es vēlētos jūs turpmāk uzaicināt arī pārstāvis no izcelsmes valstīm, lai viņi varētu jums paskaidrot, kādos apstākļos dzīvo šie cilvēki, kas pamat savas izcelsmes valsts, lai ierastos uz Rietuma Eiropas valstīm, lai mēs tik tiešām uzzinātu, kāda ietekmes es atstāju uz ģimenēm, uz šo valstu ekonomiku. Tas ir fenomens, par kuru ir jārunā šodien. Un jūs runājat tā, it kā tas būtu pats par sevi saprotams. Tas nav normāli, tas ir ļoti negatīvs fenomens. Paldies! Paldies, Argentīna Ikunze! Ik wilde er twee dingen over zeggen. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vispirms vēlētos runāt par uzdotajiem jautājumiem. Kāpēc ir šī regulācija vajadzīga attiecībā uz sezonas darbiniekiem? Gribu vērst jūsu uzmanību uz apstākli, ka ir daudz cilvēku, kas strādā neregulāri vai nu, kas nāk no trešajām valstīm un strādā nelegāli. Tas pierāda, ka mums ir nepieciešami šie cilvēki, kas veic šos uh, eh, mazkvalificētos darbus, slikti apmaksātos darbus, un šīs personas tiek izmantotas nelegāli. Tātad regulācija attiecībā uz sezonas darbiniekiem varētu būt pirmā atbilde, lai cīnītos pret nelegālo darbu, lai sakārtotu šo personu attiecības, šo personu, kas mums ir vajadzīgas mūsu ekonomikai. Tas ir pirmais. Otrais, pats par sevi saprotams, tie, kas ierodas strādāt šeit, kā sezonas darbinieki, viņiem ir jāmaksā līdzīgi kā citiem, bet grūtības ir saistītas ar citām tiesībām. Padomis piezīmēs, es konstatēju, ka tas, ko es izskatēju, aplūkoju un tas, ko piedāvā padomis, stipri atšķiras. Tad, kad mēs runājam par 12 nedēļu līgumu, tad sezona vēl nav beigusies un ir grūti strādāt kaut kādu noteiktu laiku un saglabāt eh, tādas pašas finansiālas apstākļus kā izcelsmes valstī. Uh, neaizmirsīsim, ka mēs aizpildām nepieciešamību pēc nodarbinātības šeit, un no otras puses tas var radīt arī nelegālu situāciju. Paldies, tagad vārds Bronks kungam. Paldies. Lai mēs eh, pieļautu imigrāciju un lai mēs veicinātu imigrāciju, bieži vien tas tiek uzskatīts par liberālu politiku. Un, eh, tādu kā altruistisku politiku, bet tas nozīmē, ka uh, ir vēlme no cilvēku puses eh, pārceļot no pazīstamām vietām uz nepazīstamām vietām, un šī vēlme pārcelties drīzāk ir sekas kaut kam citam. Tās, tās ir karš, ekonomiskās, um, ekonomiskā um, situācija. Un motivācija tiem, kas veicina imigrācija drīzāk nav altruistiska un devīga. Gluži vienkārši eh, viņi vēlas fleksibilitāti, lai gluži vienkārši eh, tikt vaļā no šiem darbiniekiem, eh, tad, kad viņi vairs nav vajadzīgi. Sezonas darba ņēmēji ir tādi kā izmetamie darba ņēmēji. Mums ir jāsaprot, kāda ir motivācija darba eh, devējiem un arī politiķiem šajā gadījumā, jo šie, šīs abas kategorijas šos cilvēkus uzskata nevis par eh, cilvēkiem, bet gluži vienkārši par ražošanas faktoru, par tādiem kā vergiem, par zemu samaksu. Uh, Mēs redzējām, kādos apstākļos cilvēki Itālijā strādā par 3 eiro dienā, 12 stundas dienā un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka šis nav atsevišķs gadījums, tādu ir daudz. Un vēl viena informācija, ko mēs saņēmām no Rozāno, ir tāda, ka ir vietējie darbinieki, kur saņem mazāk nekā uh, minimālo algu. Un ja tiešām ir nepieciešams sezonas darba ņēmēji, tad šis darbs ir jāpiešķir vietējiem nodarbinātajiem ar, pienācīgām, uh, ar pienācīgiem darba līgumiem. Uh, Es zinu, ka e, cilvēki, kas tiek pārcēti vienu uzņēmumu robežās, tiek uzskatīti kā tā, par tādiem kā privileģētiem, bet patiesībā tā nemaz nav tiek pieņemti darbā augsti kvalificēti darbinieki, tāpēc, ka mums viņi ir nepieciešami, tāpēc, ka ir pietiekam, viņi ir pietiekami attīstīti, attīstītie pasaulē, kāds jau ir samaksājis par viņu izglītību un apmācību. Mums nav vairs par to jāmaksā. Mums nevajadzētu nolaupīt trešās pasaules valstīm, piemēram, veselības aprūpas darbiniekus, tādējādi atstājot vietējos iedzīvotājus bez jebkādas aprūpas. Šie cilvēki ir vienīgā cerība šīm valstīm, lai tās varētu ekonomiski attīstīties. Trešā pasaule ir šīs pasaules sastāvdaļa, un mēs nevaram eh, gluži vienkārši atļaut to, ka lielie uzņēmumi eksploatē šo resursu. Paldies! Paldies! Un pirms es dodu vārdu mm, paneļa diskusijas dalībniekiem, vārds vēl Blinkevičotas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams gan augsti kvalificēts darbspēks, gan arī eh, mazkvalificēts darbspēks no trešām, trešām valstīm. Tāda ir realitāte šobrīd, un mums ir jāparaugās tajā acīs. Eiropas parlaments ir aicinājis Eiropas komisiju jau ilgu laiku nākt klajā ar direktīvas priekšlikumu, ar kur tiktu uh, ieviest noteikumu attiecībā uz sezonas darba ņēmējiem. Es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, ka šī eh, direktīva uh, dod labumu sezonas darba ņēmējiem, kas ierodas Eiropas Savienībā un tāpat arī strādošajiem Eiropas Savienībā. Es vēlos pievērsties pozitīviem aspektiem šajā priekšlikumā. Es piekrītu kolēģiem, kur teica, ka sezonas darba ņēmēji bieži vien strādā kā vergi, dzīvo ļoti sliktos apstākļos. Tas nozīmē, ka šī direktīva, ka šā, ar šo direktīvu ir jānodrošina tādi noteikumi, kas nepieļautu uh, šādas situācijas turpināšanos, proti, ka sezonas darbinieki uh, strādā kā vergi. Tāpēc mums ir nepieciešama um, pienācīga kontrola, uzraudzības mehānisms un arī sūdzību mehānisms. Tā, lai uh, nodarbinātības uzraudzības eh, iestāžu pārstāvi, kuriem ir jāpiemēro šī direktīva, strādātu nopietnāk, vēršoties pret pārkāpumiem. Es uzskatu, ka arī sociālajiem partneriem ir ļoti nozīmīga loma spēlējama tieši tāpat kā arotbiedrībām. Esmu pārliecināta, ka uh, sociālajie partneri arī jāies, jāiesaist šajā uzklausīšanā. Darba ņēmēji, kas ierodas no trešajām valstīm, bieži vien ir spiesti piekrist strādāt kā vergi, gluži vienkārši tāpēc, ka viņi nevar iedomāties, ka varbūt arī cits risinājums. Tāpēc šie cilvēki ir jāinformē par viņu tiesībām un nav pieļaujama tāda situācija, ka šie darbinieki strādā kā vergi. Paldies! Tika izteikti daudzi komentāri, jautājumu varbūt nebija tik daudz, bet eh, es tagad eh, gribētu vērsties pie uh, eh, cilvēkiem, kas izteicās pirmie par mūsu ekspertiem. Varbūt jūs varētu kaut ko pateikt par šo vispārējo uh, situāciju, par atmosfēru, kāda valdīja komentāros. Pirmajam došu vārdu Morājas kungam no Lība komitejas. Priekšsēdētāji, pirmkārt es vēlētos pateikties deputātiem par to, ka viņi ir ieradušies šodien uz šo klausīšanu vienu dienu pirms brīvdienām, un tādējādi ir parādījuši, ka šis jautājums ir patiešām nozīmīgs. Ir jāatcerās, ka pirmo reizi eh, legālās migrācijas dosijē mēs runājam par darbiniekiem ar zemu kvalifikāciju. Līdz šim mēs runājām par zilo kārtiņu, par uh, augsti kvalificētiem darbiniekiem. Vajadzētu atcerēties uh, to, ko pieminēja Blinkevičūtas kundze, mums vajag ieskatīties acī šim fenomenam. Protams, mums var būt dažādas filozofiskas debates par migrāciju, uh, bet situācija ir tāda, ka simtiem tūkstošu sezonas darbinieku jau strādā Eiropas Savienībā. Daudzi no viņiem pašlaik strādā nelegāli, daži nestrādā nelegāli. Tāda ir šī realitāte. Protams, mums var būt eh, dažādas filozofiskas diskusijas par migrāciju. Eh, esmu pirmās paaudzes imigrants. Mani eh, vecāki ieradās Eiropas Savienībā, es ierados kopā ar viņiem. Mēs ieradāmies tāpēc, ka mums bija saikne ar Eiropas Savienību, mums bija uh, arī pēckoloniālisma vēsture. Mēs eh, ieradāmies, lai strādātu, tāda ir realitāte. Tieši tā es arī šeit esmu nokļuvis. Realtāte ir tāda, ka vainu uh, tiek risināta situācija pašlaik, uh, ar visām sarežģītajām pusēm un šķautnēm, vai arī mēs vienkārši neķeramies klāt šai problēmai. Tieši tāda ir šī filozofija. Te ir runa par eksploatāciju, par darba spēku izmantošanu, par nabadzību, par tās iemesliem. Tagad es vēlētos iziet pavisam īsi cauri svarīgākajiem punktiem. Demēras Lopesis kundze pieminēja šo jautājumu. Viņa, tāpat kā Sargentīnī kundze un Koferātī kungs, ir īpaši uh, runāja par to, cik realtātē ir komplicēti aizsargāt šos sezonālos darbiniekus. Uzturēšanās ilgums nav garlaicīgs jautājums, tas ir ļoti būtisks jautājums. Dažām dalībvalstīm ir divpusēji līgumi ar konkrētām trešajām valstīm, to pieminēja Papa Nikolau kundze. Mums ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, tieši par to mēs runājām uh, Eh, kad uzklausījām Lopesis konzei par eh, informācijas sniegšanu darbiniekiem, par vienlīdzīgu attieksmi, par pārvietošanās brīvību, tas viss norāda uz to, ka šo priekšlikumu var uzlabot. Šeit nav runa par kaut kādu risinājumu, kas varētu mm, derēt visām problēmām. Koferātī kungs runāja par jautājumiem, par ko runās nodarbinātības komitejā. Uh, Kolektīvie darba līgumi visā Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs jautājums, ar kuru nodarbosies arī arotbiedrības. Papa Nikolāo kungs eh, uzdeva jautājumu par nelegāliem imigrantiem un kā viņi varētu palikt valstī un neatgriezties savā izcelsmes valstī. Kā jau De Lopeses kundzes kundze minēja, šajā priekšlikumā ir iekļauta iniciatīva pirmkārtām samazināt uh, nelegāla sezonas darba pievilcīgumu. Tas ir iekļauts šajā priekšlikumā, radot legālus ceļus uh, migrācijai, kas būtu attiecīgi adaptēti, kas būtu piemēroti konkrētajiem sektoriem, mēs samazinātu nelegālu darba pievilcīgumu. Tieši šāds ir galvenais šī priekšlikuma princips. Jūs pieminējāt arī citas iniciatīvas eh, priekšlikumā, kas aicina cilvēkus nepalikt eh, ilgāk konkrētajā valstī. Sezonas darbinieki pašlaik izmanto dažādus apstākļus, kas nebūs viņiem pieejami, ja viņi paliks valstī pārāk ilgi. Dalībvalstīs ir jāievieš dažādas, eh, dažādi kontrolas pasākumi, kas samazinātu uh, iniciatīvu, stimulu tādiem darbiniekiem, kas uh, ierodas e, katru gadu, lai veiktu sezonas darbu. Komisija ir domājusi par e, ilgāku palikšanu valstī. Protams, ka kompetence ir dalība valstu rokās, bet jebkurā gadījumā šajā priekšlikumā ir jāiekļauj attiecīgas iniciatīvas. Daudz uztraucas par to, ka sezonas darbs kļūs par pastāvīgu darbu, par e, cirkulāro migrāciju. Protams, ka ir jāatcerās arī par saņemto algu. Uh, Tika pieminēts vēl kāds cits filozofisks jautājums. Mums ir jāsaprot eh, šis līmenis, šis eh, atlīdzību apjoms, kas no Eiropas Savienības nokļūst trešajās valstīs. Tāpat eh, ir jāpiekrīt tam, ka šie darbinieki veids darbu, ko neviens cits nevēlas darīt. Tāpat arī ir jāatcerās par konkrēto trešo valstu uh, ekonomisko izaugsmi un pārmaiņām. Arī par to mums ir jārunā, kad mēs e, apspriežam šo priekšlikumu. Vēl kāds punkts, ko varbūt citi cilvēki neizteica. Par katru migrācijas priekšlikumu var pieņemt divas politiskas nostājas. Var ieviest e, lielāku kontroli vai arī nodrošināt lielāku liberālismu. Šis priekšlikums e, vēršas pret eksploatāciju, un vēlas izveidot saprātīgu ekonomisku mehānismu, atrisinot vienlīdzīgas attieksmes problēmu. Tika runāts par nodarbinātības aģentūrām. Jā, priekšlikumā par to nav runāts, un šis jautājums noteikti ir jārisina. Daudzi no šiem aģentūru darbiniekiem saskaras ar lielām problēmām. Šis jautājums ir ļoti būtisks. Vēl es vēlējos parunāt par Blinkavičūtis kundzes un Koferātī kunga minēto par sociālajiem partneriem un kolektīviem līgumiem. Tieši šādu pieju mēs vēlamies pieņemt. Ir jāiesaista sociālajie partneri un tāpat arī ir jārunā ar NVO, kas saskarās ar miljoniem darbinieku. Mēs par viņiem nerunājam, jo viņi dzīvo tādā kā krēslas zonā, taču šo darbinieku skaits ir patiešām milzīgs. Šīs NVO nodarbojas ar darbinieku pamatiesībām, mm, domā par to, kā vērsties pret viņu eksploatāciju. Es saprotu, ka citi arī vēlas izteikties, un tāpēc es vairs ilgāk nerunāšu. Es atvainojos tiem kolēģiem, kuru jautājumus es neizskatīju. Paldies Morēsa kungam, tagad došu vārdu Sīganas kundzei. Paldies! Pirmkārtām es vēlētos pateikties par šīm interesantajām debatēm. Daudz argumenti un komentāri mums ir zināmi, bet tā kā tie tiek atkārtoti, tad eh, tas nozīmē, ka šī, šajās diskusijās tie ir ļoti svarīgi. Es eh, nevēlos izskatīt filozofiskas dabas jautājumus, bet es gribētu runāt par Eiropas līmeņa stratēģiju un dalību valstu kompetenci. Uh, Mums ir jādomā par šo direktīvu kā par pasākumu nelegālas migrācijas samazināšanai. Es vēlētos atkārtot ko tādu, ko es jau minēju pašā sākumā. Eiropai ir vajadzīga visaptveroša migrācijas pārvaldība. Tad laba, visaptveroša pārvaldība. Tas nav tikai filozofiski, bet arī pragmatiski. Mēs plānojām to darīt jau pagātnē. Esam saņēmuši mandātu kā komisija turpināt īstenot legālās migrācijas politikas plānu, balstoties uz sektorālu pieju. Šis plāns ir jāīsteno, lai izveidotu sistēmu, kurā būtu paredzēti skaidri noteikumi legālas migrācijas kontrolē. Tādējādi mēs varētu pārvaldīt visu migrāciju Eiropā. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi stiprināt šo priekšlikumu, jo tas nozīmētu, ka šīs e, sistēmas ietveros mēs varētu veidot dažādus elementus, kas mums noderētu ne tikai krīzes situācijās, bet arī ilgtermiņā, kā jau minēju sākumā. Tieši tāds ir šīs direktīvas mērķis, jo tā attiecas uz konkrēta sektora darbiniekiem. Balstoties uz mūsu konsultācijām un dalībvalstīs novēroto praksi, Mēs vēlamies uh, ieteikt tādu direktīvu, kas regulētu situāciju šajā konkrētajā sektorā, kuram ir noteiktas īpatnības. Visi šie cilvēki ir viegli ievainojami, tie ir uh, pakļauti eksploatācijai un pārdarījumiem. Tieši tāpēc mēs vēlamies ieteikt e, vienveidīgu, labi definētu, ātru procedūru, ko varētu uh, kontrolēt un uzraudzīt. Šī procedūra nodrošinātu, ka attieksme pret šiem cilvēkiem ir pieklājīga. Te nav runa par to, ka šie cilvēki ir vergi, kas ierodas darīt darbu, ko neviens cits nevēlas darīt. Tāpat eh, tā ir jāuzskata par iespēju eh, Eiropas Savienībai risināt darba spēka trūkuma problēmas. Praksē tādas pastāv, un šī direktīva varētu būt ietvars, kā nodrošināt eh, darbinieku atbilstošu darbu, atbilstošos apstākļos. Ja runa par sankcijām, tad mēs šajā direktīvā cenšamies iekļaut dažādus elementus tādos apmēros, lai nodrošinātu sezonas darbinieku tiesības. Daļēji tas, protams, būs atkarīgs no dalībvalstīm, bet ir pilnīgi skaidrs, ka komisija kā līgumu sārdze darīs visu iespējamo, lai uzraudzītu direktīvas ieviešanu. Es saprotu, ka es nevaru vairs ilgāk runāt, bet es vēlējos vēlreiz atkārtot, ka mēs esam gatavi ar jums sadarboties, ja jums būtu kādi jautājumi, vai arī, ja jūs vēlētos piedalīties dialogā, kur tiek skaidroti dažādi direktīvas elementi. Lūdzu, tādā gadījumā kontaktējieties ar mums. Varbūt jūs arī vēlaties izteikties, bet lūdzu izsakieties ļoti īsi. Paldies, es arī vēlētos pateikties par diskusijām. Es redzu, ka tika izteikti konkrēti jautājumi un konkrēti argumenti, kas ir ļoti līdzīgi darba grupu diskusijām. Tika runāts par definīciju, par sektoriem, par uzturēšanās ilgumu. Tāpat arī bija ļoti komplicētas diskusijas par E, tiesībām, pieš, kādas tiek piešķirtas sezonas darbiniekiem. Kā jau es minēju, šīs diskusijas ir diezgan intensīvas. Arī darba grupās šīs diskusijas ir ļoti intensīvas un ļoti liederīgas. Domāju, ka parādīsies daudz interesantu ideju. Vēlējos uzsvērt, ka tad, kad es runāju par elastīgumu, kas būtu vajadzīgs dalību valstīs, kas eh, šo sistēmu ieviesīs un kurās jau ir šādas sezonas darbinieku sistēmas, tad ir jāatcerās, ka šis elastīgums attaino šo faktu, ka mums jau ir laba pieredze, no kuras mācīties. Dalībvalstis var izmantot šos labos elementus, kas jau ir ieviesti. Diskusijas padomas darba grupās turpināsies. Tas e, tiks darīts ļoti intensīvi, un, protams, mēs e, labprāt sadarbosies arī, sadarbosimies arī ar Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, Koferatī kungs! Grācie! Paldies! Mēs esam nonākuši pie konstatācijas, ka problēma ir ļoti komplicēta. Tā tad necentīsimies to pārmērīgi vienkāršot vai kā citādi maldīties. Es gribētu, ja neiebilst, tad vispirms atgriezties pie viena elementa. Sezonas darbinieki neobligāti ir imigranti. Ir, protams, imigranti, kas ir sezonas darbinieki, bet ne visi. Ir arī attiecīgo valstu pārstāvji, kas ir kā sezonas darbinieki vajadzētu izvairīties no dempinga, kas varētu likt apšaubīt vispār visu uh, darbinieku apstākļus. Un, kad es runāju par elastību, es domāju par divām lietām. Divi elementi, ko es gribētu tagad precizēt. Šī elastība, kāda tā ir? Vispirms, jānošķir nozares un turklāt jārunā par ritmu un attiecīgiem termiņiem. Ir divu veidu darbības, ko īpaši skar sezonas eh, darbinieku fenomens - turismas un lauksaimniecība. Es nedomāju, ka celtniecība ir viens no īpaši skartajiem sektoriem, runāt par sezonas darbiniekiem. Celtniecības darbi, protams, ir vieglāk ir tad, kad ir labs laiks, salabot jumtu, vai tad, kad laiks ir labs, nevis tad, kad līst. Bet nu, šeit mēs nevaram īsti runāt par sezonas darba fenomenu. Turklāt ir atšķirības dažādās valstīs. Un es negribētu nevienu tā īpaši minēt, bet es paņemšu savas valsts piemēru. Ir govis, ko vajag ganīt un slaukt. Tas ir jādara katru dienu. Un desmitiem gadu vairs nevar atrast Itālijas zemniekus, kas to darītu. Un kas tas lauks? Padāni ielajā. Eh, to veids tikai un vienīgi ārzemnieki, un tas nav sezonas darbs. Un, teiksim, vīni, kas jums visiem patīk, piemontas vīni. Tie vairs nav itālieši, kas to dara Tie ir maķedonieši, kas, starp citu, darbojas lieliski vienkārši. Viņi novāc vīnogas, un pēc tam tieši viņi ir tie, kas apstrādā un veic vīna ražošanu. Tie vairs nav itālieši. Nu, jūs teiksiet, nu labi, vīns, tas, tas ir sezonas darbs. Eh, nevar vīnu iepildīt pudelēs, jebkurā sezonā, pretējā gadījumā, tad nekas labs nesanāks, tad no tā vajag atteikties. Šeit tiešām runa ir par sezonas darbu. Bet šī sezonas darbība, ko mēs varam kodificēt precīzi attiecīgā valstī, tālāk katrai valstī vajag noteikt šīs sezonas darbības, kādas tās ir triju mēnešu hipotēze, manuprāt, ir absolūti kļūdaina. Absolūti kļūdaina, jo trīs mēneši tas nav pietiekami. Mums vajadzīgs minimālais slieksnis, protams, bet atstāsim iespēju arī eh, noteikti garāku termiņu, jo īsāks būs termiņš, jo vairāk mēs iedrošināsim nelegālo darbu. Iedomājieties, ka vajag teiksim, eh, šķērsot pusplanētu, lai ierastos Eiropā un strādātu trīs mēnešus, reizēm pats ceļojums prasa vairākas nedēļas. Minimālais slieksnis piekrītu, bet es domāju, ka vairumam vidusjūras reģiona valstu deviņi mēneši. Tas būtu labs ilgums, kas atbilst sezonas darbam, kas vispārīgā veidā ir konstatēts. Īsāks slieksnis e, veicinātu nelegālo darbu. Un, manuprāt, absolūti nepieciešams paredzēt dro sociālās drošības apstākļus. Mani pārsteidz konstatācija, ka ir zināms naidīgums tad, kad tiek runāts par pensiju un uh, sociālo maksājumu nodošanu, pārēju, teiksim, persona, kas dzimusi citā pasaules valstī, kas ir veikusi iemaksas. Ja šīs iemaksas nav uh, pārceļamas uz viņa valsti, tad tas paliek šeit, jo citu, uh, citu ienākumu viņam nav, tad, kad viņš nonāk uh, pensijas vecumā. Ja to nevar pārcelt uz viņa valsti vai kādu citu valsti, nu, tad situācija ir acīm redzama. Tas attiecas uz, ne tikai uz pensijām, bet uz jebkurām sociālajām iemaksām. Šo maksājumu pārcelšana, manuprāt, ir acīm redzams fakts, tad, kad ir runa par personas uh, ceļošanu turp un atpakaļ. Imigrācijas parādība ir kompleksa, nevienmēr. Uh, tās ir personas, kas ierodas šeit, lai paliktu visu dzīvi. Tās ierodas, lai strādātu noteiktu laiku, un eh, bieži vien tās vēlas atgriezties savā valstī, un nevajag viņiem skavēt. Ir milzīgs naidīgums dažkārt. Bet viņi ierodas šeit, tāpēc, ka mums viņi ir vajadzīgi. Un tad, viņus, kad viņi ierodas, vai nu viņus iemet cietumā, uzskatot par noziedzniekiem, vai arī neļauj viņiem atgriezties savā valstī, jo tiek bloķētas viņu sociālās iemaksas, no kurām viņi nevar atteikties. Έχω ομαδοποιήσει τρεις κατηγορίες στις οποίες θα κάνουμε παρέμβαση. Man būtu tagad uh, trīs kategorijas, uh, ko es varētu pieminēt. Pirmkārtām, sezonas darbinieki ir tādi darbaņēmēji, kas saņems zemu algu. Viņi dara tādu darbu, ko attiecīgās valsts pilsoņi nevēlas veikt. Šie cilvēki ir cilvēki no trešajām valstīm, kā arī no nabadzīgākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums ir vajadzīgi kopsaucēji arī attiecībā uz tiesībām. Mēs vēlamies izvairīties no tā, ka šie cilvēki tiktu eksploatēti. Šie cilvēki īsnībā ir piespiesti darīt šo darbu. Mums ir vajadzīgi mehānismi uzņēmē valstī, kas varētu nodrošināt, ka uzturēšanās apstākļi ir atbilstoši cilvēku cieņai. Valstī ir jābūt atbildīgai par eh, šādiem jautājumiem, jo eksploatācija bieži vien attiecas it īpaši uz sievietēm, kā jau es minēju iepriekš. Tas attiecas arī uz Papa Nikolau kundzes teikto. Dienvidu valstis ir atkarīgas no Eiropas Savienības solidaritātes. Šeit ir eh, lielas migrācijas plūsmas no tuvajiem austrumiem un no Ziemeļāfrikas. Afrikas Mēs redzam, ka pašlaik eh, šajos reģionos notiek ļoti liela cilvēku masu pārvietošanās. Kipra, Malta, um, Itālija, šīs valstis ir tās, kas uzņem vislielākās migrantu plūsmas. Ziemeļa Eiropa šie cilvēki bieži vien nesasniedz, tieši tāpēc šo sistēmu vajadzētu strukturēt tā, lai varētu sniegt atbalstu šīm valstīm ir jāvēršas pret nelegālu sezonas darbinieku ie ieceļošanu. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs plašs dialogs. Ir jāuzklausa tās dalībvalstis, kas atrodas Eiropas dienvidos, tā lai mēs kopīgi varētu risināt šo dalībvalstu problēmas. Ir vajadzīgi statistikas dati par sezonas darbiniekiem katrā dalībvalstī. Protams, šeit nevarēs kā ar burvju nūmī, nūjiņu panākt stabilitāti. Mums ir vajadzīga uh, politiskā grība, ir vajadzīgs dialogs. Ir jādomā par tiesisku attieksmi pret darba ņēmējiem. Ir vajadzīgas sankcijas, ir jāvēršas pret ēnu ekonomiku, un tieši tāpēc ir vajadzīgas vienošanās un darba līgumi šiem sezonas darbiniekiem. Uh, bet šeit vajadzētu pasvītrot, ka šie līgumi ir jāievēro. Paldies par šo auglīgo diskusiju mūsu pirmajā sesijā. Tā kā esam jau aizkavējušies, tad mums tūdaļ pat ir jāuzsāk otrā paneļa diskusija. Sveicam otrās panel diskusijas dalībniekus, aicinām viņus ieņemt savas vietas un pateicamies iepriekšējās diskusijas dalībniekiem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ti voleva, ti voleva. Christmas. Merry Christmas. Uh, Merry Christmas. Uh, Now, if you please, be kind enough to help us out to proceed to the following session. Nu, tagad uzsāksim nākamo sesiju. Sí. Ya no somos vestuarios. ¿Eh? Ah, Soriano. Eh? Soriano.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 morning. You're welcome. I'll have you here. Same, same here. So, let's go. Thank you. Thank you for being kind and help us out to catch up with the timing. Lūdzu, mēģināsim iekļauties mums atvēlētajā laikā. Mums ir paredzētas trīs sesijas šorīt, un šī būs otrā sesija paneļdiskusijai. Runa ir par sociālajiem partneriem. Tātad uzklausīsim sociālos partnerus, uzsāksim otro darbu sesiju. Tajā piedalīsies sociālo partneru pārstāvi, kas sniegs savu ieskatu par komisijas priekšlikumu un referents sagatavoto darbu dokumentu. Mēs esam uzaicinājuši Eiropas arot biedrību konfederācijas eh, ģenerālsekretāra vietnieku, bet tikā Jānkungs nevarēja ierasties, tāpēc mēs veicam Sarjānu kungu, kas viņa aizstās. Uzklausīsim arī Biznes Europe imigrācijas un brīvības darba spēka aprits grupas priekšsēdētājs Verker Rūderberga kungu. Esam uzaicinājuši arī Itālijas uh, tirsniecības turisma un pakalpojumu jums darba ņēmēja federācijas migrācijas politikas departamenta vadītāja Mezīnas kundzi. Un visbeidzot, mūsu vidū ir arī Eiropas amatniecības mazo un vidēju uzņēmumu asociācijas sociālo lietu konsultante Hofmans kundze. Paneļa diskusijas dalībnieki ir ieradušies. Sāksim un cerams, ka mums būs laiks arī diskusijai ar Eiropas parlamenta deputātiem. Vispirms vārds ar Jānu kungam. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jau teikts, es aizstāju ģen, eh, Eiropas Savienības konfederācijas ģenerālsekretāra vietnieku Dekajonu kungu, kurš diemžēl nevarēja ierasties. Uh, Es esmu atbildīgs par imigrācijas sektoru šajā konfederācijā. Tātad priekšsādātāja kungs, pirms nolasīt savu kolēģu tekstu, es gribētu teikt, ka esmu nedaudz uztraukts pēc debašu noklausīšanas iepriekš. Kaut kas mani satrauc. Reizēm parlaments tā vietā, lai iedrošinātu pilsoņus rada, rosina uztraukumu un bažas. Es te šorīt šo to pierakstīju. Viens no vārdiem, ko es dzirdēju visbiežāk - nelegālais darbs, pagrīdes darbs, un tad jautājums, kā mēs Eiropā ar šo direktīvu atrisināsim nelegālā darba problēmu. Bet Kāpēc visu laiku nepārtraukti tiek runāts par nevienlīdzību un nelegālo darbu? Eiropas Arotbiedrību konfederācija uzstāja uz to, ka imigrācijas politika ir nedaudz divdomīga. Dažādi ātrumi tiek īstenoti, un to veids Eiropas Savienība. Vispirms direktīva par sezonas darbiniekiem, ICP direktīva, komisija vēlas ilgstoši organizēt sezonas darbu Eiropā, bet mēs saskaramies ar tādu migrācijas spiedienu, ka Eiropas Savienības valstis uzskata, ka strādājošie migranti ir grēkāži dažādās politikas jomās. Tā ir vesela šizofrēnija, kas ir bīstama demokrātijas nākotnē Eiropā par vienoto atļauju par ko parlaments nesen uh, debatēja un balsoja martā. Šī vienotā atļauja palielinās darba tirgus fragmentāciju. Mēs saskaramies ar bezprecedenta krīzi, un šajā krīzes kontekstā es uzreiz varu paredzēt, ka būs konflikti starp darbiniekiem un jāuzdod jautājums par Eiropas institūciju atbildību, acīm redzamu atbildību un pastāvošo risku. Eiropas konf arotbiedrību konfederācija, kā jau es teicu un kā es atkārtoju, uzskata, ka vienlīdzīgas attieksmes koncepcija rezidences valsts tiesības un papildus arī sociālo apstākļu trešo valstu valsts piedarīgajiem. Tie ir fundamentāli elementi, kas mūs vada visā šajā procesā. Direktīva nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt uh, algot lētu darba spēku, kas kaitējot vietējiem darba spēkam. Eiropas arotbiedrības ļoti, ļoti satrauktas ar notiekošo. Kopš Romas līguma parakstīšanas caur personu brīvu pārvietošanos, kas ir Romas līgumā viens no pīlāriem. Šodien, raugoties Luksemburgā esošās uh, Eiropas Savienības tiesas uh, eh, spriedumus Lavau lietā un citās lietās, un uh, raugoties uz Eiropas komisijas nostāju, kas ietiepīgi paliek pie tā, ka turpina iedrošināt nelikumīgu konkurenci caur likumdošanu iekšējā tirgu, graujot strādājošo tiesības, uzskatot, ka tā nav uzņēmēja valsts, kam jā, jārūpēs par strādājošo tiesībām. Mēs šodien esam ar jaunu līgumu, Lisabonas līgumu, kas garantē sociālu tirgus ekonomiku. Atkārtoju, sociālu tirgus ekonomiku. Parlamentam tā tad jāstrādā, lai sociālais progress ietu roku rokā ar uh, pamatiesību hartu, kas garantē 20. pantā vienlīdzīgu attieksmi un kam šodien visbeidzot ir jākļūst par realitāti. Un direktīvai par sezonas darbiniekiem jāplūko visi sezonas darbinieki, ne tikai ārzemnieki. Gribētu jums atgādināt lielo skandālu, kas bija minēts presē pēdējā laikā ir vairāk skandāli, kas attiecas uz ko? Poļiem, Bulgāriem, Itālijā. Poļi un Bulgāri, kas padarīti par vergiem Itālijā. Tas ir sezonas darba jautājums kopumā, kas ir jāaplūko, ne tikai jautājums par sezonas darbiniekiem, ārzemniekiem. Mūsu likumiem ir jābūt efektīviem, Es domāju, ka tas ir mērķis, kas mums vienmēr prātā jāpatur. Ja man ir nav laika, eh, priekšstādā kungs, tad es gribētu rezumēt īsi. Eh, Raugoties uz šo priekšlikumu, es gribētu piedāvāt kaut ko revolucionāru. Gribētu teikt komisijai, komisija, strādājiet labāk. Strādājiet labāk komisijā. Runa ir par piekļuvi darba tirgumu trešo valstu pilsoņiem. Vai vajag viņiem atļaut ierasties vai nē? Kas ir vairāk ieinteresēts eh, regulētā darba tirgu - gan arotbiedrības, gan uzņēmumu vadītāji? Šajā direktīvā, tāpat kā direktīvā par vienoto atļauju, uh, Komisija nāk klājā ar priekšlikumiem nekonsultējoties ar mums pasātas durvīm. Un tas ir kaut kas, kas parlamentam būtu jānosoda un jāsaka komisijai. Paklausieties, dāmas un kungi komisijā. Sezonas darbs ir jāregulē visā kopumā, ne tikai attiecībā uz ārzemju darbiniekiem. Uzņēmumu vadītāji un arotbiedrības izjūt nepieciešamību pēc instrumenta, kas mums ļauj rast risinājumu, kas rada risinājumu, nevis papildu problēmas. Romero kundze, nu pats Freidri teica, viena no retajām personām šorīt, kas runāja par sociālo partneru līdzdalību gan darba devēja, gan arotbiedrības atbildūzē. Mēs ļoti labi zinām, ka šeit uh, ir bijusi sadarbība ar administratīvajām varas iestādēm, lai izdarītu secinājumus no dažādas pieredzes. Es domāju, ka parlamentam un komisijai arī būtu jāņem vērā šī pieredze. Paldies par uzmanību. Es jau pārsniedzu eh, atvēlēto laiku, tāpēc apstāšos. Paldies. Akotarla, paldies, Sarjāno kungs, paldies, ka centāties ievērot jums atvēlēto laiku lai visiem paneļa diskusijas dalībniekiem būtu iespēja izteikties, lai pēc tam mums būtu pietiekami daudz laika diskusijām ar tiem, kas vēlēsies uzdot jums jautājumus. Uzklausīsim tagad mūsu otru runātāju, Sverkaru Rudebergu, darba grupas priekšsādātāju par imigrāciju un brīvu strādājošo kustību, kas pārstāv organizāciju Business Europe. Eiropas darba devēju organizāciju. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Liels paldies! Kā jau es teicu, esmu Sverkais Rūdebergs, pārstāv biznesa Europa imigrācijas un brīvs darbspēka aprits grupas, grupu. Jūs uh, varēsiet saņemt PowerPoint uh, prezentāciju, kur izmantošu un tāpat arī uh, lēmumu dokumentu, darba dokumentu, kur sagatavojas Business Europe. Paraugoties uz šo direktīvas priekšlikumu, es domāju, ka vispirms ir jārod atbild uz diviem jautājumiem, lai izdarītu pareizos secinājumus. Vispirms, vai um, vajadzība pēc sezonālajiem darbiniekiem ir tiešām pamatot vajadzība? Un otrkārt, vai mēs vēlamies, lai sezonas darba ņēmēji būtu legāli darbinieki vai nelegāli darbinieki? Un šie jautājumi rodas tāpēc, ka uzņēmumi, uzņēmumiem visā Eiropā ir nepieciešami sezonas darba ņēmēji, lai apmierinātu darbspēka vajadzības. Ko tad nozīmē sezonu un par kurām sektoriem, par kurām nozarēm ir runa, to pieminēja arī Kofratīkungs un Vadasīkungs, bet ir skaidrs, ka uzņēmumiem ir nepieciešami darbinieki, taču ir problēmas atrast legālus sezonas darba ņēmējus. Nav uh, grūti atrast legālus darba ņēmējus, bet sezonas darba ņēmēji ir tiek akceptēti dalībvalstīs, un tie, kam ir konkurējošais eh, pārsvars, ir tie, kas vēlas un gal galā algo nelegālus darba ņēmējus. Un gal galā ir situācija, kurā neviens vairs nav gatavs algot legālā veidā sezonas darba ņēmējus. Bieži vien tiek piemirst tas, ka uh, tie, kas ir uh, sliktos apstākļos, tie, kas tiek eksploatēti, ir nelegālie imigranti. Ja mēs paraugamies uz to, kas notiek, protams, ir likums, kuru īsteno dalībās, taču bieži vien eh, darba ņēmēja tiesības netiek eh, pietiekami ievērotas. Ja mēs paraugamies uz situāciju Eiropas Savienībā, tikai Eiropas Savienība var harmonizēt šo procedūru un panākt to, ka tā eh, ir viegli īstenojama. Cilvēkiem, kas strādā eh, mūsu dalībvalstīs, ir ļoti svarīgi, lai noteikumi būtu vienkārši un viegli saprotami. Un sezonas darba ņēmēji ir jāalgo ļoti strauji, tātad pirms šī sezona beidzas, tāpēc šim procesam ir jābūt vienkāršam un daudz vieglāk, protams, ir um, strādāt nelegāli. Bet gal galā ir jācenš nodrošināt to, ka nepieciešamais darbs tiek paveikts. Un ja mēs runājam par Eiropas Savienības imigrācijas politiku kopumā, ik viens ir par to, ka Eiropas Savienībā ierodas augsti kvalificēts darba spēks, bet ļoti nedaudzi mm, vēlas uzņemt maskavācētu darba spēku. Ja mēs paraugamies uz imigrācijas politiku maskavācētu darba spēka eh, jomā, tad gluži vienkārši uh, Eiropas Savienība cenšas ierobežot šo cilvēku ierašanos Eiropas Savienībā. Bet uh, nav nekādas leģitimitātes šādai politikai, kur aprobežojas ar šādiem pasākumiem. Mums ir nepieciešama tāda direktīva, kurā skaidri būtu pateikts, ka arī zem kvalificēts darba spēks uh, ka arī tam ir legāls iespējas strādāt Eiropas Savienībā un ar pienācīgiem darba apstākļiem. Ja būs pieprasījums, būs arī piedāvājums, un mēs noteikti vēlamies risināt šos jautājumus likumīgā ceļā. Ja mēs paraugamies uz pašreizējo direktīvu, kādas tad ir mūsu vajadzības? Vispirms tiesības Parasti spēkā ir eh, attiecīgās uzņēmēja valsts noteikumi, bet papildus vēl ir jāņem vērā arī arotbiedrību noteikumi. Par to, kas ir dabīgās tiesības, par to runāja arī Koferatī kungs, ir pareizi eh, Mm, veikt tādu kā testu nodarbinātības tirgu, jo visās valstīs, eh, kur šis tests tiek veikts, tiek secināts, ka sistēma ir ārkārtīgi birokrātiska, dati vairs nav spēkā un tāpēc tos nav iespējams ņemt vērā, lai aplēstu eh, vajadzību pēc darba spēka. Bet direktīvā ir noteikums, ka dalībvalstis var noraidīt pieteikumu balstoties uz to, ka attiecīgi imigrantu skaits jau ir ticis pārsniegts. Taču, runājot par nodarbinātības tirgu, aktivitātes, kas ir atkarīgas no eh, sezonas, tātad se, ir, ir diezgan liels pieprasījums pēc sezonas darba ņēmējiem. Ir nepieciešama labvēlīgāka noteikumi Daudzos, daudzās dalību valstīs uh, ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz sezonas darba ņēmējiem, un tas ir atkarīgs arī no tā, ka sezonas ir atšķirīgs dalību valstīs. Dažas dalību valsts vēlas, lai atļaujas tiktu izsniegts uz deviņiem mēnešiem. Jaunajā direktīvā mēs varam pieturēties pie noteikuma par sešiem mēnešiem, bet tās dalībvalsts, kurām ir labvēlīgāk priekšnoteikumi, lai paturētu spēkā ilgākus uh, atļaujas termiņus, tad to vajadzētu paturēt spēkā. Jo ir dīvaini, ka mēs tagad Spānijai pasakām, jūs kļūdaties, jūsu sezona nav 9 mēneši, bet 6 mēne, mēneši. Tātad tomēr ir jāpadomā par subsidiaritātes principu un ir jāpadomā par to, ka nevajadzētu sajaukt legālos un nelegālos strādājošos, paraugoties situāciju, kādā mēs šobrīd esam, jo cilvēki, kas ir ieceļojuši Eiropas Savienībā, ir ieceļojuši saskaņā ar noteikumiem un saņem tiesības saskaņā ar 16. pantu. Tas, protams, nav tā attiecībā uz nelegālajiem strādājušiem, bet attiecībā uz nelegālajiem, protams, situācija galīgi nav skaidra. Paldies! Paldies tagad vārds Džulianai Mazinai, kas ir Itālijas tirsniecības turisma un pakāpojumu jums darba ņēmēja federācijas migrācijas politikas departamentu vadītāji. Lūdzu, ja jūs varētu um, pateikt savu sakāmu 5 minūšu laikā, tas būtu ļoti jauki. Grazie al prezidente. Gra Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies eh, komitejai, ka ļāvāt izteikties manai federācijai, kas nodarbojas ar terciāro sektoru, tirdzniecību, turismas un pakalpojumiem. Labrīt visiem! Direktīvas transponēšana par sezonas darbiniekiem, ko Eiropas parlaments un padomē mums ir iesnieguši, ir pierādījums, ka Eiropā pastāv šis imigrējošo darbinieku, ne tikai sezonas darbinieku fenomens. Itālija ir robežvalsts, un pašlaik izjūt politiskās pretrunas, ko var izraisīt migrācija. Ir apmēram 5 miljoni imigrantu, ietvarot 550 eh, tūkstošus apmēram nelegāli strādājošo. Un bez imigrantu palīdzības Itālijai būtu slikta kā demografiskā situācija. Un eh, imigranti eh, apmēram 12% no IKP rada. Uh, ir apmēram 33 miljoni, kas saistīti ar um, fiskālo aspektu. Un pārsvarā šie strādājošie ir terciārajā sektorā. Tur ir daudz sezonas darbu viesnīcās, eh, restorānos un Turisms vislielākajā mērā izmanto imigrantus, kas nāk no ārzemēm. Itālijas valdība katru gadu nosaka vajadzības pēc sezonas eh, darbiniekiem neskaidrā veidā, un 2011. gadā ir atļauti 60 tūkstoši migranti no ārpus Eiropas Savienības, lai strādātu lauksaimniecībā un viesnīcas jomā ir skaidrs, ka eh, šeit netiek eh, varbūt mēģināts izvairīties no eh, nelegālā darba. Un lauksaimniecības nozarē, piemēram, ir visnotaļ dramatiska situācija mums. Bieži vien šie darbinieki jau atrodas mūsu teritorijā, un tas ir īsts nu, eh, īsta bēgšana no viņu esošās situācijas. Un no vienas puses šie uh, darbinieki tiek noraidīti, no otras puses pieaug prasība pēc tādiem. Un mūsuprāt šajā direktīvā ir daži elementi, kas varētu parādīt, parādīt situāciju vēl sarežģītākā gaismā. Teiksim, darbinieki no trešajām valstīm rada mm, atšķirību starp sezonas darbiniekiem un nesezonas darbiniekiem, kas veic vienu un to pašu darbu. Tātad tā ir pretruna ar eh, ka vienlīdzīgam darbam ir jānovet pie vienlīdzīga atalgojuma. Un e, šeit ir runa par darba apstākļiem. Un sezonas darbinieku definīcija ir ļoti vispārīga. E, tur ir e, runa par sešiem mēnešiem, kas nonāk pretrunā ar Itālijas likumdošanu. Un, ja mēs domājam par lauksaimniecību, tad ir svarīgi skatīties, kādi ir punkti šajā direktīvas priekšlikumā. Un pastāv risks, ka varētu rasties vēl lielāka diskriminācija, runājot par strēšanās atļaujām un citiem juridiskajiem aspektiem. Ja raugās Uh, kāda ir strādājušā situācija, bet nav paredzēta nekāda kontrola. Uh, sankcijas ir uh, neefektīvas un situācija tiek aplūkot ļoti vispārīgā veidā. Un šeit ir kolektīvie līgumi, kas pastāv daudzās dalību valstīs. Un uh, Mums ir sistēma, kas ir visnotaļ vispārīga, ergo omnes, un dalību valstīm jālemj vai piemērot kolektīvo darba līguma principu un tos nosacījumus, kas tad ir nepieciešams e, izmantot kolektīvos līgumus, lai izvairītos no nelegālā darba. Darba devējiem saskaņā ar direktīvu ir jāraugās, lai sezonas darbiniekiem būtu e, mītne, lai viņiem būtu adekvāti darba apstākļi. Tas šķiet pozitīvi bet nekāda kontrola nav paredzēta, un līdz ar to pastāv risks, ka tas neko nedos manuprāt, nav īsti godīgi, ka darbiniekiem ir jāmaksā īre par šo sezonas darbu mītni. Mēs, kā arotbiedrības, esam ieinteresētas, lai visi darbinieki, neatkarīgi no savas pilsonības, tiktu aplūkoti vienādos apstākļos. Turismā tiek izmantoti sezonas darbinieki, un jautājums, kā tiks piemēroti visi šie apstākļi un ar Eiropas arotbiedrību konfederāciju mēs esam prasījuši, lai būtu šāda direktīva un Eh, attiecībā uz darbiniekiem, kas nāk no trešajām valstīm, lai eh, zināmas tiesības tiktu, varētu tikt pārceltas. Nepieciešama vienlīdzīga attieksme, eh, arī attiec, runājot par atlīdzību. Un, nu, trešo valstu Uh, pilsoņiem pašlaik bieži vien nav sociālās aizsardzības. Un direktīvas priekšlikumā mēs uzskatām, ka nepieciešams atgādināt, ka nevaram akceptēt likumdošanu, kas diskriminētu trešo valstu darbiniekus. Mēs nevaram piekrist, ka liberalizācija piekļuvē tirgum varētu pārveidoties Sarebbe necessario riattivare la discussione sull'apertura dei canali di. Mums ir jādomā par tādām sankcijām un kontroli, kas varētu darboties, tāpēc mums ir jāraugās uz eh, legālās imigrācijas eh, vietām. Mums ir jāraugās ne tikai uz augsti kvalificētu darba spēku, bet ir jācenšas nodrošināt eh, sociālās aizsardzības pasākums visiem sezonas darbiniekiem. Mēs nevaram balstīties uz citiem kritērijiem, kā tikai uz vienlīdzīgu attieksmi uz visiem strādājošiem, lai viņi tiktu respektēti un respektētu tā darba ietvaros, kur viņi ir ieradušies, lai veiktu. Jo pretējā gadījumā mums neizdosies atrisināt problēmas, kas saistīts ar nelegālo imigrāciju. Paldies! Un tagad vārds Helēnai Hofmanai, kas ir sociālo lietu konsultante Mazo un vidēju uzņēmumu asociācijā. Jau iepriekš pateicamies eh, jums un lūdzam ievērot jums atvērātu, atvēlēto laiku, jo esam iekavējuši savas diskusijas. Lūdzu, jums vārds. Pirmkārt, eh, savas organizācijas vārdā es vēlētos pateikties priekšēdētājiem un arī Morēsu kungām par uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Uh, Tā kā esmu pēdējā runātāja, tad uzreiz pievērsīšos eh, galvenajam. Mūsu organizācija apsveic eh, šīs eh, kopējās procedūras aptvērumu un mērķi, jo ar to tiks izveidota, izveidoti kopēji noteikumi trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un darbām Eiropas Savienībā sezonālai nodarbinātībai. Parasti MVU saskarās ar grūtībām, lai piesaistītu darbiniekus, tā skaitās sezonas darbiniekus daudzās nozarēs. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ļaus nodrošināt labāku uh, pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgū, tas veicinās uh, konkurētspēju un arī radīs vairāk un caurdzimākus noteikumus. Mēs uh, piekrītam uh, divās galvenajās jomās sezonas darbinieku definīcija, un mēs uzskanām arī, ka dalību valstīm vajadzētu izlemt, kuras nozares atbilst sezonas darba kritērijiem. Tāpat arī vienotā pieteikuma procedūra un atkārtotas ieceļošanas atvieglojumi. Tādējādi administrācija būtu vienkāršāka un eh, darba ņēmējiem un darba devējiem tiktu nodrošināta tiesiskā noteiktība. Arī uzņēmumi varētu gūt labumu no sezonas darba spēka, kas ir eh, pierādījis savu kompetenci un tādējādi nodrošinātu ilgspējīgumu gan, nodar gan nodarbinātājiem, gan darba ņēmējiem. Es atvainojos darba devējiem. Bet, protams, ir jānoskaidro un arī jāuzlabo daži aspekti. Mēs neuzskatām, ka Darba devējiem šo procedūru vajadzētu padarīt vēl komplicētāku, liekot darba devējiem nodrošināt sezonas darbiniekiem uzturēšanos. Mēs uzskatām, ka, protams, darba apstākļiem, esamās dzīvesveids apstākļiem ir jābūt labākiem, bet tam nevajadzētu būt darba devēja ziņā. Tas radītu lielus izdevumus gan uzņēmumiem, gan arī darba ņēmējiem. Tas nozīmē arī, ka mazi uzņēmumi nevarētu pieņemt darbā sezonas darbiniekus, kas tiem ir ļoti vajadzīgi. Attiecībā uz maksimālo uzturēšanās ilgumu ir jānodrošina elastīgi nosacījumi. Ir jāņem vērā tā situācija, kas jau eksistē dažās dalībvalstīs. Tāpat arī ierobežojumi, kas tiek noteikti kalendārā gada ietveros, uh, nav viegli izpildāmi, jo sezonas nav tik strikti noteiktas un ir grūti uh, paredzēt vienotu interpretāciju sezonām visā Eiropā. Attiecībā uz sankcijām pašreiz nosacījumi paredz, ka dalībvalstis var atteikt pieteikumu, ja darba devējam ir bijusi uzlikta sankcija par mm, nedeklarētu darbu vai nelegālu nodarbināšanu. Mēs uzskatām, ka šo pasākumu vajadzētu piemērot nevis eh, pēc pirmā pārkāpuma, bet gan tad, kad šie pārkāpumi atkārtojas. Un arī tas būtu jādara saskaņā ar dalībvalstu likumiem par nedeklarētu vai nelegālu nodarbinātību. Tāpat arī šim sodam ir jābūt proporcionālam pārkāpumā smagumam. Mēs neatbalstām iespēju mainīt darba devēju. Tas uh, ļautu nodrošināt eh, noteikumu apiešanu un arī sezonas eh, darba spēka mm, plānošana un pārvaldība darba devējiem kļūtu sarežģītāka. Noslēgumā gribētu izteikt eh, dažus priekšlikumus par, uh, uz, iek, par darbinieku pārvietošanu uzņēmumu ietveros, par ko būs runa šajā pēcpusdienā. Kaut arī direktīva ir paredzēta lieliem uzņēmumiem, uh, Mēs uzskatām, ka tā negatīvi ietekmēs MVU un īpaši arodus konkrētās nozerēs, piemēram, celtniecībā. Mēs piekrītam aptvēram un mērķim, kāds ir paredzēts šajā direktīvā, bet mēs uzskatām, ka ir jā, jāveic uzlabojumi trīs jomās. Pirmkārt, ierobežotāka definīcija speciālistu kategorijai ir jāņem vērā gads nolīgumi. Un tāpat arī ir jāparedz augstākā izglītība vai piecu gadu darba pieredze. Tāpat arī uzņemšanas kritērijiem ir jābūt efektīvākiem, lai e, varētu izvairīties no pārkāpumiem, piemēram, eh, formāli uzņēmumi Tāpat arī ir jāparedz geografiskā mobilitāte starp dalībvalstīm. Tā būtu jāveicina, lai nodrošinātu labāku atbilstību šim priekšlikumam. Paldies! Tagad sāksim diskusijas. Tādējādi tie deputāti, kas vēlas izteikties un izteikt komentārus, varēs to darīt. Jā, protams, jau tika pieminēta dažādi jautājumi, kas attiecas uz pēcpusdienas eh, sesiju, bet es domāju, ka tagad mums vajadzētu koncentrēties uz sezonas darbiniekiem, jo par to bija paredzēts runāt no rīta. Sāksim diskusijas ar Busutila kungu. Došu viņam vārdu. Paldies priekšādētāji, paldies arī paneļa runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Man ir konkrēts jautājums, ko es vēlētos viņiem uzdot. Ir uh, konkrētas kategorijas, tad tas attiecas uz direktīvas eh, piemērošanas apjomu, uz aptvērumu. Ir vairākas eh, darbinieku kategorijas, ko es pieminēšu, un es gribētu jūs jautāt, vai jums liekas, ka šīs kategorijas ir jāiekļauj šajā direktīvā. Šeit es domāju tos cilvēkus, kas jau legulā, legāli uzturas Eiropas Savienībā vai viņi ir jāiekļauj šajā direktīvā. Un tāpat arī cilvēku kategorija, kas Eiropas Savienībā uzturas nelegāli. Šī direktīva varētu šiem cilvēkiem dot iespēju uh, kļūt oficiāliem, nevis uh, turpināt uzturēties šajā krēsla zonā. Vai paneļa dalībnieki uzskata, ka šie, šīs cilvēku kategorijas vajadzētu iekļaut direktīvas aptvērumā? Paldies, Lopesa skundze. Eh, Paldies, priekšstādātāja kungs. Runājot par sociālo dialogu un iniciatīvu, ar kuru komisijai būtu bijis jānāk klajā Es nezinu, vai tas ir uh, iedzimtais grēks. Direktīva jau pastāv. Un parlamentā kopš um, ir priekšlikums, mēs daudz ko vairs nevaram izdarīt. Mums, ar mums būtu bijis jākonsultējas iepriekš. No tā brīža, kad teksts jau ir likts mums galdā, mums ir tikai viena iespēja, proti nāk klajā ar grozījumiem. Censties papildināt to ko mēs neesam varējuši piedāvāt iepriekšējo konsultāciju, ar mums no komisijas puses nav bijis. Vai vajadzīga viena vai divas direktīvas? Viena ārzemju darbiniekiem un otra Eiropas darbiniekiem. Es domāju, tas ir pirmais jautājums, kas mums jāuzdod. Tā ir iespēja, kas ir visnotaļ svarīga. Komisija ir izdarījusi savu izvēli. Bet es šeit gribētu teikt, tā ir arotbiedri, Eiropas arotbiedrība neusticēšanās ārzemju darbiniekiem. Tas ir normāli, jo ārzemju darba rokas vienmēr rada dempinga risku. Tas ir darbinieks, kas izmaksā mazāk nekā vietējais. Pat Spānijā izmanto divus terminus, eh, lai aprakstītu vienu un to pašu parādību. Pagaidu eh, darbinieki un temporālis eh, viens termins izmantots lauksaimniecībā un otrs turismā. Kaut arī tā ir tieši tā pati situācija, kaut arī tiek izmantoti divi atšķirīgi īpašības vārdi spāņu valodā, jo tās ir divas atšķirīgas sociālās bāzes un arī atšķirīga arotbiedrības situācija. Mēs nevaram uztvert tādas arotbiedrības, iedomāties ja tādas arotbiedrības, kas pastāvē tikai Eiropas darbiniekiem. Ko aizstāvē, kas aizstāvēs um, ārzemju darbiniekus? Vai izcelsmes valsts arotbiedrības? Es domāju, ka arī arotbiedrību līmenī ir jāroda risinājums, lai uh, mazinātu šo neusticēšanos un veicinātu legālo darbu. Mums ir vajadzīga labāka sadarbība ar izcelsmes valstīm, jāsadarbojas ar likumīgajām organizācijām izcelsmes valstīs. Komisijas pārstāvi nāca klajā ar priekšlikumu, kas pagaidām ne uz ko nebalstās. Es neredzu, kā mēs varētu reaģēt Eh, nu, vēl sliktāk nekā pašlaik attiecībā uz uh, migrāciju. Spānijas darbinieki ir bijuši migranti daudzu gadu garumā, diktatūras laikos, bet bija sadarbība ar Vācijas sociāldemokrātu valdību, kad mēs imigrējām uz Vāciju. Un mēs netikām Mums ne, pret mums attieksme nebija kā pret vergiem. Itālijā situācija ir atšķirīga, jo nav pietiekamo divpusējo līgumu. Tas attiecas arī uz citām valstīm, bet ne Eiropa padome, ne komisija pagaidām nav bijušas spējīgas uh, precīzi identificēt patieso problēmu. Sadarbība ar trešajām valstīm. Paldies! Paldies, Argentīni kundze! Um. Paldies, priekšstādātā kungs! Eiropas arotbiedrību konfederācijas pārstāvji gribētu, lai būtu regulējums. Kopienas un ārpus kopienas sezonas darbinieki vienā un tai pašā regulējumā. Man šķiet, ka ir zināms pārpratums attiecībā uz sezonas darbiniekiem Eiropā. Mans jautājums ir šāds vai noteikumi sezonas darbiniekiem no Eiropas Savienības arī ir tik slikti, vai arī nav pietiekamas kontrolas par darba vietām, kā tiek piemēroti noteikumi, darba apstākļi, jo būtiskākais mums ir jāvienojas eh, varbūt tikai par tiem mēnešiem, cik ilgi jāstrādā sezonas darbs. Nu tad kā mēs pārbaudīsim, vai šie noteikumi tiešām tiek piemēroti? Kā mēs varēsim rīkoties tā, lai darbinieki tiktu pieņemti darbā legāli, nevis nelegāli? Tas ir iespējams tikai tad, kad ir paredzēti sodi tiem, kas neievēro noteikumus. Es gribētu uzklausīt arotbiedrības šajā sakarā, jo ierobežojumi, ko jūs redzat, protams, ir izpildes un pastāvošo noteikumu piemērošanas līmenī. Es vēlreiz gribētu teikt, nedarīt neko nevar. Es te piekrīstu Rudeberga kungam. Ja nekas netiek darīts, tad mēs turpinām ar nelegālu uh, darbu un nedodam iespēju darba devējiem rast legālu risinājumu. Paldies! Now, Mrs. Ernst. Paldies, un tagad Ernsts Konze. Paldies! Liels paldies arī par uh, kritiskajiem izteikumiem, ko dzirdējām no arotbiedrību pārstāvis uh, podijā. Es domāju, ka Mums ir jādomā par tieši šīm problēmām. Es arī uzskatu, ka ir ļoti sarežģīti noteikumi, un mēs darba devējiem dzīvi padarīsim vēl sarežģītāku, ja e, šo noteikumu būs vēl vairāk. Mums ir jānodrošina vienkāršošana. Mans jautājums tiks uzdots Hofmanas kundzei, un es būtu ļoti priecīgi viņu šo jautājumu atbildētu. Uh, Jūs eh, teicāt, ka jūs uzskatāt, ka jums šķiet normāla sezonas darba definīcija šajā direktīvā. Es gribētu zināt, kā tad jūs definējat šo sezonas darbu? Kas ietilps sezonas darbā? Cik tālu jūs vēlaties iet šajā definīcijā? Otrs punkts, jūs teicāt, ka darba devējiem nevajadzētu būt atbildīgam par darba ņēmēju dzīvi, par to, kur viņi dzīvo par apmešanās vietu. Kā tad jūs to gribētu skaidrot, kāpēc īsti viņam nevajadzētu būt atbildīgam? Tagad eh, par algu jautājumu, par vienlīdzīgu atlīdzību. Vai jūs uzskatāt, ka tas būtu vajadzīgs, un vai šīm atlī, šai atlīdzībai jābūt tādai pašai kā vietējiem darbiniekiem? Morais kungs. Es nevēlējos izteikties, bet eh, es gribēju uzdot jautājumu kolēģei Mesīnai. Mesīnai. Es vēlētos šeit paplašināt Karmenes eh, komentāru. Lopesis kundzes jautājumu. Tātad, kā mēs esam nokļuvuši līdz šai nostājai? Es jau sanāksmes sākumā minēju, ka esam nonākuši pie šī iznākuma nevis tāpēc, ka mēs nebūtu konsultējušies ar sociālajiem partneriem, bet gan legālās migrācijas rakstura dēļ. Šī kopējā migrācijas politika, kas tika plānota 1999. gadā, netika uh, pabeigta veselus desmit gadus. Padomē turpināja pie tās strādāt, strādāja pie kopējās uh, migrācijas un patvērumu politikas, uh, un tā visa rezultātā padome un visi politiķi katrā padomes sanāksmē, tā skaitā Seviljā un, Tesaloniko, un Salonikos, turpināja atlikt eh, šo progresu. Es vēlētos arotbiedrību kolēģiem teikt, ka šī situācija, kādā mēs atrodamies, es piekrītu, ka ir vajadzīga vienot atļauja visām kategorijām, Mums vajadzētu tikt galā ar nevienlīdzīgu attieksmi. Tagad pievērsīšos Karmenes eh, pieminētajam aspektam. Vairāk nekā viena politiskā grupa vēlas vērsties pret sezonas darbinieku eksploatāciju, taču mēs nevēlamies izveidot sociālo dempingu. Tas ir ļoti svarīgi. Šis priekšlikums eh, ir sagatavots nevis tāpēc, ka būtu trūcis konsultāciju, bet tāpēc, ka migrācijā uh, ir tāda sektorāla pieeja. Agrāk mēs runājām par zilo kartiņu, tagad par vienotu atļauju. Mums ir īstenībā jākontrolē, vai zilās kartiņas sistēma dalībvalstīs tiek īstenota. Es vēlētos uzdot jautājumu arotbiedrību kolēģiem. Jūs strādājat sektoros, kur, kur ir sezonas darbinieki. Uh, kādas būs eh, arotbiedrību un sezonas darbinieku attiecības? Kā šie darbinieki tiks pieņemti darbā? Kādas šīs attiecības ir pašlaik? Jo arī šiem darbiniekiem ir eh, tiesības. Paldies, Maraiskungs, paldies par visiem jautājumiem un eh, teikto. Mm, došu vārdu visiem paneļdalībniekiem, bet mans ieteikums būtu, lai viņi cenšas izteikties pēc iespējas konkrētāk. So, uh, by... Tagad uh, dosim vārdu Sarjāno kungam. Eh, miren, lógicamente en una intervención de dos. Paldies loģiski, kad runā divas, piecas vai pat septiņas minūtes, jo es runāju septiņas, tad tāda organizācija kā Eiropas ārotbiedrību konfederācija vispirms izklāsta savus principus. Un balstoties uz tiem, mēs varam tad tālāk attīstīt attiecīgu diskursu, pārējot pie konkrētiem praktiskiem aspektiem. Bet divās minūtēs mēs nevaram runāt par praktiskiem aspektiem, nepasakot, kāda ir mūsu pamatprincipi. Es domāju, to der atgādināt. Mūsu pamatprincipi Eiropas līmenī ir runa par sezonas darbu visiem, ne tikai ārzemniekiem. Sargentīnī kundze, es esmu bijis jūsu valstī Es esmu redzējis daudzus konfliktus ar Spānijas darbiniekiem, kas bija sezonas darbinieki jūsu valstī. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija attiecīga regulējuma. Mums ir nepieciešams mehānisms, mums ir nepieciešamas garantijas, ka tiesības tiek piemērotas ikvienam darbiniekam. Ikvienam. Vai mēs gribam papildu kontrolas elementus gan ārzemniekiem, gan e, vietējiem? Ne jau to mēs prasām. Spānijā notiek sarunas, bet es domāju, ka tas ne jau Spānijā par to jārunā, tas ir jārunā Eiropas līmenī, un tam ir vajadzīgi līdzekļi. Bet ne Eiropas Savienība, ne dalība valstis nav gatavas uh, iztērēt kaut vienu eiro vairāk, lai uzlabotu situāciju. Mēs esam gatavi atvērt durvis, mūsu valstu durvis šiem lētajiem darbiniekiem, neparedzot nekādas darba garantijas, kas būtu cienīgas vai salīdzināmas ar citiem darbiniekiem. Tas mūs ļoti uztrauc šī nevienlīdzīgā attieksme. Ne jau tas, ka viņi ir ārzemnieki mūsu uztrauc, mums ir ļoti daudz ārzemnieku. 18. datumā mums būs sēde par uh, nelegālajiem darbiniekiem un būs arī uh, eh, rotbiedrību pārstāvi. Mums nav runa par to, lai mēs piesaistītu pēc iespējas vairāk darbinieku no ārzemēm, bet runa ir par to, ka ir daudzi uh, nelegālie darbinieki, kas ir tos sarežģītos apstākļos, ir jānāk klajā ar priekšlikumiem. Šī direktīva, kā es jau teicu, uh, nedrīkst būt mēģinājums, lai atrisinātu imigra nelegālās imigrācijas problēmu. Runa ir par darbiniekiem, kam ir darbs, kas reizēm ir, jau ir iesakņojušies attiecīgajā valstī un kam ir nepieciešami attiecīgie papīri, lai viņi darbotos likumīgi. Eh, tā ir sabiedrības fenomens, ne tikai šī direktīva. Thank you. Paldies, tagad Rūdberkungs. Jā, paldies. Es atbildēšu galvenokārt uz Vustēlu kungu uzdoto jautājumu par aptvērumu. Jau vai mēs attiecināsim to uz tiem, kas jau strādā un dzīvo Eiropas Savienībā? Pirmais komentārs no manas puses būs sakojošs. Direktīva nedod tiesības. Um, ierasties un saņemt atļauju. Direktīva tikai izklāst pamat noteikums šīs procedūras īstenošanai. Mēs uzskatām, ka tā ir pareizā pieeja. Otrkārt, direktīva paredz to, ka ir nepieciešams spēkā sošs darba līgums. Un ja mēs piemērojam šeis, šos noteikumus un paraugamies uz tiem, kas jau dzīvo un strādā Eiropas Savienībā, neatkarīgi no tā, vai tie ir legāli vai nelegālie darbinieki. Nekas nemainīsies atkarībā no tā, vai dalībās ieviesīs vai nē šo eh, direktīvu. Tie, kas jau šobrīd legāli dzīvo un strādā Eiropas Savienībā, viņi pieteiksies, lai saņemtu jaunu sezonas strādnieku eh, atļauju. Bet tie, kas nelegāli strādā un dzīvo Eiropas Savienībā, nesapratīs, kāpēc kāpēc tiek ieviesti šādi noteikumi, kāpēc ir nepieciešama šāda procedūra. Bet ja šādās situācijās tiks e, īstenot nacionālā likumdošana, nav nekāda iemesla, lai neļautu nelegālajiem e, strādājošiem pieteikties uz darba e, atļauju, bet katrā ziņā tā ir dalībvalsts, kas izlemš šī gadījumā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Mezīnas kundzei. Eh, grazie, jo innanzitutto sento. Paldies! Vispirms gribētu īpaši akcentēt divus, trīs jautājumus. Iespējams, ka šie, šajos punktos es atbildēšu uz dažādiem jautājumiem. Tas varbūt varētu radīt sajukumu, bet kas attiec uz to, kas tika sacīts par arotbiedrībām, nepieciešams aizsargāt strādājošos. Nav problēma saistībā ar viņu izcelsmi. Kad darbinieks vēršas arotbiedrībā manā valstī, tad pret viņu attiec tieši tāpat kā pret citiem darbiniekiem. Es līdz ar to noraidu definīciju arotbiedrībām, kam būtu zināmas aizdomas pret uh, strādājušiem imigrantiem. Visas arotorganizācijas nodarbojas ar imigrācijas politiku, lai būtu vienota darbinieku kustība. Mēs esam tālu no korporācijām, tas, un mēs vienmēr esam cīnījušies pret šādu korporācijas koncepciju. Tātad, tagad runājot par situāciju, es jau centos pasvītrot jautājumu par strādāju eh, darbiniekiem, kas jau atrodas valsts teritorijā un ir nelegālā situācijā. Um, iespējams eh, konflikts ar direktīvu, un robežu nosacījumiem, ko tā noteica. Mūsu darba tirgu ir līgumu veidi, kas bieži vien ir pietiekami nestabili un ir ļoti sarežģīti atrast darbu uz noteiktu laiku. Legāli esošie Itālijā darbinieki, kas cenšas attīstīt tā karjeru, nonāk pie stabilitātes, var ar šo direktīvu nokļūt sarežģītā situācijā. Bet nelegāli situācijā esošie, es piekrītu tam, kas tika teikts, ko sacīja Koferātīkungs, jāpaveic pārējas normas, lai sakārtotu šo situāciju attiecībā uz tiem, kas jau veic sezonas darbu, bet atrodas nelegālā situācijā, diemžēl. Runājot par pragmatiskajiem aspektiem, es nāku no arotbiedrībām, tā līdz ar to pēc definīcijas pragmatiska, ir zināma pretruna, manuprāt, imigrācijas politikā Eiropā, jo ja mēs runājam par cirkulāro imigrācijas raksturu, vienalga vai tas būtu Eiropā vai ar trešām valstīm, tad paralēli vajadzētu, lai mums būtu divpusējie nolīgumi par sociālo iemaksu atzīšanu un tam līdzīgi, jo pretējā gadījumā darbinieks, kas atrodas Eiropas teritorijā, nevarēs nākotnē paredzēt atgriešanos savā izcelsmes valstī. Te ir zināmas pretrunas ar to, kas tika teikts sākumā, Proti, viens no principiem, uz ko balstās Eiropas likumdošana, ir migrācijas cirkulārais raksturs. Ir grūti teikt, ka šis Eiropas cietoksnis lemj par imigrantu legalitāti un kāda veida darbinieki var ierasties mūsu teritorijā. Tā būtu divkosība. Mums ir vajadzīgi darbinieki, kas eh, veic gan maz kvalificētu darbu, gan eh, cita veida darbinieki, un tas arī sagādā politiskas problēmas dažādās dalību valstīs. Un mēs dodam priekšroku tam, lai runātu par kvalifikāciju, strādājušo imigrā, imigrantu kvalifikāciju, uh, un divējādu režīmu atkarībā no e, šīs kvalifikācijas. Paldies! Hofmans kundzei vārds. Paldies, es e, atgriezīšos pie jautājumiem, e, kurus uzdeva Ernsts kundze. Divi galvenie punkti, par kuriem es vēlētos izteikties. Vispirms es lielā mērā piekrītu tam, kas izskanēja šorīt Proti, eh, ka šīs direktīvas mērķis ir radīt visaptvarošu pieeju migrācijas jautājumiem, un šai pieeja ir jābūt pragmatiskai. Mums ir jāpatur prātā dažādu iesaistīto pušu intereses, un tam ir jābūt tādam priekšlikumam, kur ir iespējams eh, īstenot, kur darba devēji var īstenot Tas, piemēram, sakāms attiecībā uz darbinieku izmitināšanu. Mēs, protams, visi piekrītam principā tam, ka ir nepieciešama pienācīgi e, uzturēšanās apstākļi, bet nevajadzētu būt tā, ka tiek uzlikts par pienākumu darba devējiem nodrošināt e, šos apstākļus. Tas ir jautājums, par kur vēl ir jādiskutē, kā un kādā veidā to vislabāk varētu paveikt. Un otrs komentārs par diskrimināciju. Protams, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un mēs esam par eh, pret diskriminācijas pasākumiem, par līdztiesīgu attieksmi, kā tas tiek piedāvāts jau šobrīd Eiropas komisijas priekšlikumā. Pats par sevi saprotams, ka darbiniekiem, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jānodrošina zināmas sociāla ekonomiskās tiesības, un nevajadzētu būt tā, ka viņi tiek diskriminēti balstoties uz viņu valsts piedarību un citiem faktoriem. Paldies! Paldies, ka atbildējāt tik īsi. Mums vēl ir trešā diskusijas sesija šā rīta sanāksmē, un tagad bez liekas kavēšanās pievērsīsimies trešajai sesijai. Mums ir jāpagūst līdz pulksten 12.30. Tagad aicinu šeit nākamās paneļa diskusijas dalībniekus. Paldies iepriekšējās otrās sesijas dalībniekiem. Bueno, ya a ver si un día hablamos un poco de política, de estas tendencias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Said, still... Kā jau es teicu, mums vēl ir paredzēta trešā paneļa diskusija. The... Tā būs trešā diskusija šajā rīta sadaļā, kur mēs runājam par sezonas darbiniekiem. Te tiks pārstāvētas starptautiskas organizācijas un arī pilsoniskā sabiedrība. Pie mums ir ieradušies gan or, or, starptautisko organizāciju, gan NVO pārstāvji. Te ir runa par tādām organizācijām, kas, runā, kas strādā ar migrantiem, migrantu strādniekiem. Esam uzaicinājuši Hemingveju kungu, kurš ir uh, Starptautiskās migrācijas organizācijas reģionālais pārstāvis. Tāpat arī mums ir divu NVO pārstāvji Solidar organizācija, to pārstāv Reiteris kundze, sirsnīgi sveicam Eiropas parlamentā, un NVO Pikum, ko pārstāv Levojas kundze. Paldies, ka esat ieradusies pie mums! Gribētu jūs aicināt nerunāt ilgāk par piecām minūtēm, tā lai mums atliktu laiks diskusijām un arī noslēguma piezīmēm, kuras izteiks Morais kungs. Vispirms uzklausīsim Bentu Hemingveju. Viņš pārstāv Startautisko migrācijas organizāciju. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšādētāji kungs, godājumie deputāti Eiropas parlamentā, kolēģi, dalībnieki. Man ir liels gods būt šeit klāt, un es esmu pateicīgs Eiropas parlamentām par uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Esmu īpaši priecīgs, ka varēšu arī jums dalīties eh, mūsu organizācijas viedokļos par sezonas darbinieku direktīvu. Mūsu organizācija apsveic Eiropas komisijas priekšlikumu, ņemot vērā, ka pastāv vispārēja vienprātība par to, ka ir jāuzlabo uh, darba spēku migrācijas regulējums Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks Eiropas Savienībai dot pozitīvu signālu mm, darba spēku migrantiem, kurus mums ir jāpiesaista. Padomas 2010. gada decembra secinājumi aicināja nodrošināt proaktīvāku Eiropas Savienības darba spēka migrācijas politiku. Tika runāts par struktūrālām demografiskām problēmām Eiropas Savienībā. Manuprāt, šīs problēmas eh, nav kaut kas tāls. Te ir runa par paudzēm, kurām bija augsti dzimstības rādītāji 60. gados un drīz tie pensionēsies, tā kā mums būs grūtības ar darbiniekiem. Ir jādomā par Eiropas Savienības 27 dalību valstu legālās imigrācijas likumiem. Uh, Mums ir jādomā par dažādo pieeju migrācijas pārvaldībai, kas pašlaik pastāv un tiek attīstīta Eiropas Savienībā. Bet ir jāsver, ka komplicēta, dārgi un neelastīgi mm, pieņemšanas procesi bieži vien darba devējus un migrantus aizved uz neregulāriem kanāliem. Efektīvas uzņemšanas sistēmas turpretī dotu iespējas eh, darbiniekus piesaistīt tādās nozarēs, kur tie ir nepieciešami, un varētu izvairīties no smadzeņu noplodes migrantu vidū. Panākt eh, vienošanos starp 27 dalībvalstīm par kopējiem migrācijas standartiem un ir tīpaši par uh, migrantu iekļūšanu Eiropas Savienībā vēl ar vienu ir ļoti ambicioza Eiropas Savienības mērķi. Šajā kontekstā sezonas darbinieku direktīva uh, nosaka kopējas procedūras un tiesības sezonas darbiniekiem, kas būtu saistošas dalībvalstīm. Visaptveroša pieeja visām migrantu kategorijām, ko iepriekš ieteica Eiropas komisija, noteikti būtu labāka, jo noteikti pastāvēs dubultošanās starp dažādām kategorijām. Bet eh, migrācijas organizācija atbalsta šo direktīvu, jo tas ir pirmais solis pretī mērķim, eh, lai panāktu vienošanās par elastīgākām legālās migrācijas procedūrām. Uh, Mūsu organizācija pēta uh, zem, zemi kvalificētus darbiniekus Eiropas Savienībā, un tā šie pētījumi norāda, ka neskatoties uz ekonomisko krīzi, Eiropas ekonomikai vēl ar vienu ir vajadzīgi ārvalstu darbinieki, tā skaitā zemi kvalificēti darbinieki, kas varētu uzņemties darbus, kas ir kļuvuši nepievilcīgi vietējiem iedzīvotājiem. Tas, ka netiek atzīts, ka darba spēks ir vajadzīgs visos prasmju līmeņos un migrācijas režīmi neatrisina uh, jautājumu par sezonas darbinieku piesaistīšanu no trešajām valstīm varētu radīt eh, paaugstināšanos eh, neregulārā migrācijā un eh, nelegālā nodarbinātībā, kam būtu negatīvi blakus negatīvu blakus ietekmē sociālajā politikā. Ir vajadzīga efektīva ekonomikas migrācijas politika, kas atbilstu migrantu prasmēm. Tas ir vajadzīgs gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī. Direktīva atzīst, ka ir vajadzīgs sezonas darbs Eiropas Savienības ekonomikā un e, nosaka sezonas darbinieka juridisko statusu. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo sezonas darbinieki ir visvieglāk ievainojamie darbinieki Eiropas darba spēka tirgū. Un pašreizējie atšķirīgie nacionālajie un tātad necaurdzamie uzņemšanas noteikumi rada e, šo migrantu darbinieku vēl lielāku ievainojamību. Ja Eh, īslaicīgi darbinieki, sezonas darbinieki ir pilnībā atkarīgi no darba devēja, un eh, viņiem ir grūti aizstāvēt savu juridisko statusu un savas cilvēktiesības. Dažās gadījumās darba atļaujas tiek piešķirtas darba devējiem, nevis trešās valsts eh, pilsonim. Daudz sezonu atļaujas un iespēja mainīt darba devēju, ko iesaka direktīva, samazina mm, ļaunprātīgas izmantošanas risku. Un tāpat arī tā veicinātu uh, atgriešanos valstī un cirkulāro migrāciju. Papildus direktīva ietver vairākus eh, garantijas, piemēram, darba devēja pienākums nodrošināt eh, normāls dzīves apstākļus, kā arī sūdzību izskatīšanas procedūras. Kā mēs zinām, cirkulāra migrācija nav galīgais risinājums migrācijas pārvaldībai, bet eh, tā ir migrācijas īpatnība, ko varētu stiprināt ar legāliem un administratīviem pasākumiem un ar cirkulārās migrācijas programmām, kas dotu labumu gan izcelsmes, gan uh, eh, galamērķa valstī, gan arī migrantiem. Prasmju kustību, prasmju pārvietošanās potenciāli varētu dot ieguldījumu izcelsmes valstīs, apmācot vietējos iedzīvotājus, nodrošinot uh, smadzeņu apmaiņu. Migrantiem būtu iespēja atkārtot iekļūt Eiropas Savienībā kā sezonas darbiniekiem, un tādējādi tiktu risināta problēma, ka uh, Eh, migranti bieži vien eh, neievēro darba spēkā tirgus prasības un pamet eh, savas valstis. Tādējādi viņi zaudē savas uzturēšanās tiesības un nespēja atgriezties šajā valstī. Galvenie izaicinājumi cirkulārās migrācijas programmā, kas attiecas arī uz sezonas darbinieku direktīvu, ir tas, ka vajadzētu garantēt šīs sistēmas īslaicīgumu. Uh, atklāts un caurdzams process, kas respektētu cilvēktiesības un eh, darba tiesības migrantu vidū noteikti ir jāveicina. Migranti ir jāinformē jau procesa sākumā un visā tā laikā, lai viņiem būtu reāla izpratne par šo procesu. Šajā saistībā ir vajadzīga uh, ministriju sadarbība un arī sadarbība starp valstīm. Es vēlētos šajā sakarībā uzsvērt, ka ļoti nozīmīgu lomu šeit spēlē uh, nodarbinātības dienesti. Šiem dienestiem ir jāpalielina kapacitāte, bet tajā pašā laikā ir jādomā arī par privātām nodarbinātības aģentūrām, gan eh, vietējā, gan izcelsmes valstī, gan uh, uzņēmē valstī. Tāpat arī es vēlētos uzsvērt, ka regulāra kontrole, ko veiktu kompetentas iestādes, ir ļoti svarīga, jo tādēļ varētu izvairīties no mm, pārkāpumiem aģentūrās vai arī mm, pašu darbinieku vidū. Uh, Noslēgumā es vēlētos uztvērt, ka šī direktīva dod ļoti pozitīvu ieguldījumu pašreizējos legālās migrācijas noteikumos tiktu izveidotas ātras un elastīgas uzņemšanas procedūras, kas nodrošinātu sezonas darbinieku juridisko statusu un arī samazinātu viņu vainojamību. Lielas paldies Hemingveja kungam! Tagad eh, došu vārdu Reitera kungam, viņš ir Solidāra organizācijas eh, ģenerālsekretārs. Labi, tad es varētu uzreiz eh, ķerties klāt pie secinājumiem, saka Reitera kungs. Pirmkārt, liels paldies par uzaicinājumu. Es, protams, neesmu šīs sēdes priekšsēdētājs, un es centīšos dot savu ieguldījumu uh, tajā, lai šī sanāksme neievēlkas. Ne, tādējādi neatkārtošu to, ko teica iepriekšējā runātāja. Mēs sadarbojamies ar da dažādām NVO, Es nevēlos atkārtot visu šo vēl nosaukumus, bet ir jāatcerās, ka mūsu mērķis ir ļoti svarīgs. Mēs eh, strādājam papildus eh, arotbiedrībām. Mēs domājam par darba tirgus īpatnībām. Sociālo NVO eh, īpatnība ir tāda, ka mēs sadarbojamies ar tādiem cilvēkiem, tādām grupām, kas ir viegli ievainojami, kuri nav tik aizsargāti kā citi. Šie cilvēki nav iekļauti sociālās aizsardzības sistēmās, uh, Daži runā par nelegāliem migrantiem. Es nevēlētos teikt, eh, ka viņi ir nelegāli, viņi ir vienkārši neatzīti, neoficiāli, un te ir pasauli lielas atšķirības. Ir jāatcerās arī par dzīves apstākļiem, kādos dzīvo migranti šeit Eiropā un sezonas darbinieki. Es domāju, ka šos cilvēkus uh, vajadzētu tiešām sākt par neaizsargātiem. Tieši tāpēc es apsveicu šīs komitejas un arī nodarbinātības eh, komitejas darbus. Vēlētos pateikties Morāes kungam un Koferātī kungam par viņu paveikto. Šeit nav runa par migrācijas plūsmu uh, regulēšanu. Migrācija ir realitāte un tā ir daudz dažādu šķautņu. Mēs runājam arī par Stokholmu, mēs runājam par citām valstīm bieži vien ir grūti pārvērst labus jēdzienus labā praksē. Mēs apsveicam šo iniciatīvu tāpēc, ka tādējādi mēs varētu aizsargāt cilvēkus, kas pašlaik eksistē un arī turpinās eksistēt. Mēs zinām, ka Frontex neuzcels sienu vidusjūrāts. Cilvēki turpinās ierasties Eiropas Savienībā. Realtāte ir tāda, ka cilvēkiem ir ļoti daudz iemeslu, ļoti daudz uh, faktoru, kāpēc viņi ir šeit. Un uh, Jautājums ir par to, vai mēs teiksim, mēs jūs nevēlamies, vai arī mēs teiksim, mēs jums palīdzēsim. Šis e, izaicinājums ir patiešām politiski ļoti liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka e, šo neaizsargāto grupu situācija ir smaga, bet mēs varam paskatīties arī uz to, kas notiek vēlēšanās, piemēram, Somijā un Nīderlandē. Daudzas politiskās pārtījas e, gūst labumu no tā, ka šiem cilvēkiem eh, netiek palīdzēts, ka viņi nevar nokļūt skaidrā situācijā, tad te rodas dažādi konkurējoši jautājumi. Mums ir vajadzīga šī direktīva, mums vajadzētu skaidri pateikt, kāda tad ir šī aizsardzība un kā, kā, kas attiecas uz darba tirgu. Trīs īsi aspekti. Es domāju, ka daudzkārt jau ir ticis minēts, kādi ir šie nosacījumi, kāpēc ierodas šie cilvēki. Tie runa par uzņemšanas noteikumiem. Es atvainojos, es tiešām runāju ātri, pat eh, šajā dienas posmā. Tad ir jautājums par uzņemšanas noteikumiem. Kurš būs par to atbildīgs? Kurš būs atbildīgs par šiem cilvēkiem? Un atbildīgs noteikti ir tas, kurš uzņem šos cilvēkus. Tātad ir jānodrošina informācijas sniegšana. Tika minēts, ka um, šo informāciju vajadzētu sniegt eh, dažādām uh, savienībām, organizācijām, pirms šie cilvēki ierodas Eiropas Savienībā. Bet jautājums ir par to, kāda būs šī attieksme. Uzņemšanas nosacījumi, kurš ir atbildīgs? Viens nosacījums ir tāds, ka ir vajadzīgs darba līgums, oficiāls darba līgums, tikai runāts par sociālo dēmpingu. Mums ir jāatkārto, ka e, darba līgumi ir derīgi tikai tad, ja tie atbilst darba tiesībām un ja e, darba e, devēja un darba ņēmēja tiesības ir pilnībā atzītas. Ir jādomā arī par starpniekiem. Ir ļoti liels eh, melnais tirgus, un ja pastāv melnais tirgus, tad ir daudz eksploatācijas un rodas neoficiālā ekonomika. Es domāju, ka šī direktīva mums ļaus atbrīvoties no melnās ekonomikas, un mēs varēsim patiešām kaut ko paveikt. Nākamais jautājums ir par vienlīdzīgu attieksmi Mēs uzklausījām arotbiedrības, mēs uzklausījām arī valdību. Manuprāt, šeit nevienlīdzīga attieksme nav tikai saistīta ar valstī. Te ir runa par cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienībā un kuriem ir tiesības. Viņiem ir cilvēktiesības, viņiem ir arī citas tiesības. Viņiem ir jādod piekļuvē sociālās aizsardzības sistēmām. Mēs nevaram teikt, jā, jūs varat šeit būt, bet mēs par jums nerūpēsimies. Mums ir par viņiem jārūpējās, jo viņi ir cilvēki, un līdz ar to mums ir jāuzņemas sociālā atbildība. Tātad jautājums ir par to, ka ir vajadzīgs eh, normāls atbilstošs darbs, ir vajadzīgas sociālās aizsardzības sistēmas, mums vajadzētu skaidri noteikt, ko mēs šeit aizstāvam. Tātad mēs vēlamies runāt par vienu migrācijas jautājumu, nevis par migrāciju kopumā. Sezonas darbs ir realitāte, tas ir reāls fenomens, un konkrētai situācijai ir vajadzīgas konkrētas atbildes. Es beigšu runāt, un tad došu vārdu savai kolēģei Mišelē, kas eh, pabeigs eh, manu uzstāšanos. Paldies eh, Reitera kungam! Jūs patiešām izteicāties skaidri, jūs pateicāt ļoti e, skaidras, e, jūs izteicāt ļoti skaidrus komentārus, protams, jūs runājāt ātri, to noteikti labāk pamanīja tulki. Tagad pievērsīsimies trešajai runātājai, tā ir Mišela Levoja. Viņa darbojas PIKUM, kas ir platforma starptautiskai sadarbībai e, migrantiem bez dokumentiem. Paldies, priekšēdētāji! Uh, Paldies par šo uzaicinājumu! Paldies, ka uzaicinājāt arī nevalstisko organizāciju pārstāvis. Mums ir kopīgais nevalstisko organizāciju uh, sagatavots dokuments, uh, kur parakstījuši desmit nevalstiskās organizācijas. Mēs to izplatīsim pa e-pastu. Es vēlos uh, pavisam īsi sākumā teikt, ka vairāk kārt jau šorīt izskanēja tas, ka šis ir, šī ir viena no pirmajām iespējām, kas mums ir bijusi Eiropas Savienības līmenī diskutēt par likumdošanu, par. Uh, darbspēku ar zemu kvalifikāciju. Mēs saprotam, ka vienlīdzīgas attieksmes princips ir jāpatur prātā visu šo diskusiju garumā. Uh, Mēs esam sagatavojuši īpašu paziņojumu, kurā ir apstiprināti daži principi, kas ir paredzēti šajā direktīvā. Viens, piemēram, ir e, tiesības e, zem kvalificētam darbspēkam, tāpēc, lai nebūtu šī nošķi, lai netikt nošķirt no vienas puses e, kvalificētu darbinieku un mazkvalificētu darbinieku, lai runa būtu gluži vienkārši par darbiniekiem. Tāpat arī šis jautājums par sezonas darba ņēmēju definīciju. Tā ir pārāk aptuvena, un tas var novest pie situācijas, uh, Um, kur cilvēki var tikt eksploatēti, un tas var veicināt arī sociālo dempingu. Viena no pirmajām rekomendācijām ir tāda, ka mums ir jārāda nepieciešamie priekšnoteikumi efektīvai sezonas darba ņēmēju darbībai, uh, protams, ievērojot sociālās uh, tiesības, um, pienācīgs darbas apstākļus un tā tālāk un tā joprojām. Vēlos runāt arī par aptvērumu, par to vairāk kārtīgi runāts uh, šorīt. Uz ko tad attiec, attieksies šī direktīva? Pašreizējā versijā tā attiec tikai uz trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas Eiropas Savienībā no valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet izskanēja arī jautājums par to, ka mēs aptvērumā varētu iekļaut arī trešo valstu pilsoņus, kuri jau šobrīd atrodas Eiropas Savienībā. Mēs iesakām paraudzīties uz šo iespēju, bet mēs vēlamies arī. E, diskutēt par situāciju pat labāk šajā nozarē. Par to arī vairāk kārt tika eh, runāts. Šobrīd ir ļoti daudz darbinieku, kur, par kuriem ziņa nav, kur strādā ļoti sliktos apstākļos, un viņu gadījumā nav uh, nekāds garantijas tam, ka direktīva pašreizējā uh, versijā palīdzēs viņiem, vai arī nav arī. Nav arī ticams tas, ka šie cilvēki pēc sešu mēnešu termiņa varētu atgriezties savā izcēlesmes valstī. Tad, tad Vai tomēr nav zināms risks, ka um, mēs šādi nosakot šos termiņus varētu um, veicināt apstākļus, kuros arvien vairāk cilvēku strādā nelegāli? Ir uh, īpaši Eiropas komisijas projekts šajā jomā pētījums, un tā secinājums ir tāds, ka uh, Tomēr likumdošana Eiropas Savienības līmenī veicina zināmā mērā šo nelikumīgo uh, imigrāciju, nelikumīgo darbu. Tie cilvēki, kur potenciāli šīs direktīvas ietvaros ierodas Eiropas Savienībā, būtu jāveicina tas, lai viņi to darītu likumīgi, lai mēs um, attīstītu savu likumdošanu tādā veidā, lai šie cilvēki būtu interesēti strādāt likumīgi. Mums ir jāparedz arī pārējais eh, režīms tiem, kas šobrīd nelikumīgi strādā nozarē. Un to varētu darīt vai no šīs direktīvas palīdzību, vai ar citu mehānismu palīdzību. Tāpat ir svarīgi padomāt par sankcijām. Tas arī tika minēts vairāk kārt šorīt. Jā, direktīvā paredzētas sankcijas, bet būtu jāparedz pilnīgs mehānisms, kas nodrošina to, ka cilvēki, kuri e, tiek eksploatēti, lai viņi e, lai viņiem būtu upur status. Un mums ir jādomā arī ar, par to, kā šī direktīva sasauksies ar uh, citiem likumdošanas dokumentiem, kas tiek īstenoti nodarbinātības jomā. Mums ir jāparaugās uz pienācīgu uzraudzības sistēmu izveidošanu attiecībā uz sankcijām. Ir milzīgs problēmas šajā jomā, jo bieži vien tiek sankcijas attiecināts drīzāk uz darba ņēmējiem nekā uz darba devējiem. Tālāk im, integrācijas pasākumu šī direktīva paredz to, ka, Eiro, ka šie pilsoņi ierodas Eiropas Savienībā uz, teiksim, zinām laiku, nav paredzēta nekāda integrācija, ne arī uh, apvienošanās eh, ģimenes locekļiem. Mēs ieteiktu to, ko teica arī Konī eh, un to, ko teica citi. Mums ir jāuzskata viņus šos te darbiniekus par cilvēkiem, nevis gluži vienkārši par ražošanas vienībām. Ir jāparādz viņiem um, ilgspējīgs status. Un visbeidzot, daudz tiek runāts arī par eh, dzīves apstākļiem izmitināšanu ļoti bieži um, tiek ļaunprātīgi izmantoti sezonas darba ņēmēji, kas ierodas Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama atsauce uz to, ka darba devējiem ir jānodrošina uh, dzīves apstākļi un jāpatur iespēja uh, attiecīgi darbiniekam vai nu piekrist vai varbūt atteikties no šīs iespējas. Un visbeidzot, um, izmitināšanas definīcija varētu tikt uzlabot, ņemot vērā starptautiskos standārts uh, sociālo un kultūras tiesību jomā. Ir šāds standārts, kas ir definēts starptautiskā līmenī. Paldies! Paldies Levojas kundzei, un tagad mums ir laiks diskusijai. Romero Lopes kundzei vispirms vārds. Ja vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties vai uzdot jautājumu, lūdzu paceliet rokas. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pēc uh, solidā, solidā pārstāvju uzklausīšanas es domāju, ka visi eiropieši domā par migra sezonas migrācijas problēmu, un daudzi domā, ka šie darbinieki paliks Eiropā. Ir, protams, milzīga ieņēmumu atšķirība Eiropā un izcelsmes valstīs. Es domāju, piemēram, Ziemeļāfrikas valstis vai pat vēl tālākas izcelsmes valstis. Bet Gibraltāra šaurums uh, ir uh, milzīga, rada milzīgu atšķirību starp vienas un otras puses ieņēmumiem. Tāpēc ir normāli, ka sezonas darbiniekiem ir vēlme palikt. Šeit ir viņiem labāki dzīves apstākļi, visi dzīves apstākļi. Bet tas ir atkarīgs arī no vecuma. šo sezonas darbinieku vecums. Un Ziemeļāfrikas valstu attīstība. Ziemeļāfrikas valstis attīstās, mēs ar tām sadarbojamies, un šī sadarbība man šķiet principiāli svarīga. Ja šīs valstis attīstās, un mums jāpalīdz attīstīties, tad no brīža, kad varēs šas ieviest šīs tiesības un e, pārcelt, kāpēc neizskatīt iespēju e, doties turp un atpakaļ sezonas darbiniekiem, strādāt šeit un pēc tam atgriezties savā valstī. Vācija e, arī var būt līdzīga sistēma ar Vācijas kaimiņu valstīm. Ja ir nepieciešams darba spēks ierobežotā laika posmā, kāpēc gan neizmantot kaimiņu valstu darba spēku. Tas ir pilnīgi loģiski. Viss ir atkarīgs no apstākļiem un situācijas. Es domāju, ka tas ir tik komplicēts jautājums, ka tas mums ir jāizskata detalizēti pats sezonas darba raksturs, ņemot vērā it īpaši apstākļus izcelsmes valstīs, jo neviens nepametīs uh, savu valsti no eh, laba prāta. Viņš cer, ka viņš atradīs citur labākus apstākļus, un es gribētu zināt, cik uh, Spānijas migrantu ir atgriežušies Spānijā, nu, teiksim, pensijas vecumā. Ja viņi būtu varējuši atgriezties ātrāk, viņi to izdarītu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā šos atgriešanās elementus. Un kā teica uh, eh, pikuma eh, pārstāve, pārējas eh, situācija no nelegāls uz legālu. Uh, Mums ir nepieciešama sadarbība ar izcelsmes valstīm, radot organizācijas šajās izcelsmes valstīs. Darba līgums. Tas tam jābūt atjaunojumam arī izcelsmes valstī. Manuprāt, tas ir svarīgi, ja mēs gribam, lai eh, varētu pārvaldīt migrācijas plūsmas, vai kaut kad tas ir izskatīts, vai par to ir domāts, vai vienmēr ir bijis pietiekamā interese. Manuprāt, ir iespējams struktūrēt šīs plūsmas. Protaseviča kungs, lūdzu. Mr. Protasevičs. I will be speaking in Polish if you. Es runāšu poliski, lūdzu, ja ir iespējams tāpēc uzlieciet austiņas, kolēģi. Nē, nu labi, angliski. Liels paldies eh, par jūsu prezentācijām, tās bija ļoti interesants. Tās palīdzēs mūsu diskusijai eh, par kopīgo Eiropas politiku imigrācijas jomā. Šķiet pirms divām nedēļām Strasbūrā mēs balsojām par proversu kungas uh, ziņojumu par Eiropas uh, Savienības ārlietu politiku kā faktoru, kas var ietekmēt imigrāciju. Un man šķiet, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama godīga, atklāta imigrācijas politika jo mums ir nepieciešami cilvēki, kas mums eh, palīdz. Mans jautājums ir sekojošs. Mans jautājums ir Roiterkungam. Es īsti nesapratu jūs teikto eh, šī te atšķirība starp nelikumīgo un nelegālo Ja viņš šeit ierodas dažādu iemeslu dēļ vai, vai e, šī iemesla, kāpēc viņi pamet savu valsti, vai tas ir, vai tie ir kara apstākļi, vai vīdas apstākļi, vai kāda cita apstākļa, bet pieņemsim, ka viņi ierodas šeit labākas dzīves uh, meklējumos. Pieņemsim, ka viņi netiek uzaicināti. Un viņi ierod šeit, eh, lai strādātu darbu, sezonālu darbu, ilgtermiņu darbu. Nu, tas nav svarīgi, bet ja viņi šeit ierodas, kāpēc jūs uzskatāt, ka viņi šeit ierodas kā nelikumīgi, nevis nelegāli? Kāda tad ir atšķirība starp nelikumīgu un nelegālu? Jotovs kundze. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos bulgāru valodā. Man ir eh, kāds pavisam konkrēts eh, jautājums. Vispirms es vēlētos pateikties runātājiem. Tāpat kā kolēģi, šie runātāji norādīja uz to, ka komisijas priekšlikums eh, nav pietiekams. Mums ir vajadzīgi jauni tiesību akti, kas sezonas darbinieku situāciju uh, regulētu kopumā. Te ir runa par tādiem sezonas darbiniekiem, kas nāk no Eiropas Savienības valstīm, gan arī no trešajām valstīm. Vairāk kārt ir norādīts uz polijas sezonas darbinieku situāciju, arī tā ir jāregulē. Vai jūs uzskatāt, ka šī, eh, jā, šī jaunie tiesība akti papildina darba ņēmēju pārvietošanās brīvības direktīvu. Vai jūs uzskatāt, ka mums ir jāgatavo jauns priekšlikums, kas radītu visaptverošu ietvaru? Tas attiecas gan uz Eiropas Savienības valsts piedarīgajiem, gan arī trešo valstu valsts piedarīgajiem. Paldies, tagad eh, būs secinājumi. Tos Pirms pussecinājuma, ko izteiks Morāisa kungs, mēs eh, vēlētos uzklausīt eh, paneļa dalībniekus, lai viņi atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Manuprāt, ka galvenais ir ne, nedomāt rāmjos, iziet ārā no šiem rāmjiem domāšanā. Es uzskatu, ka sezonas darbinieku direktīva uh, neregulāru migrāciju padarīs daudz sarežģītāku, un legālā migrācija būs daudz vienkāršāka. Šī konkurence starp nelegālo un legālo migrāciju ir jāatrisina, ir jāatrod tādi tiesību akti, kas uh, legālo migrāciju padarītu pievilcīgāku sezonas darbiniekiem. Tāpat arī es vēlētos uzsvērt, cik eh, svarīgi ir nodrošināt atgriešanos. Uh, Tad, kad mums kā organizācija uzdot jautājumus par atgriešanās politiku, tad bieži vien ir runa par um, migrantu uzraudzīšanu, te ir runa par um, patvērumu meklētāju atteikumiem. Ja mēs runājam par nelegālo migrāciju, tad mums ir jādomā, kā mēs varētu veicināt to, lai cilvēki atgriežas. Nevis piespies, bet veicināt. Uh, Kā vajadzētu nodrošināt, lai šie cilvēki uh, nosūta mājās pēc iespējas vairāk naudas? Kā nodrošināt, lai viņi atgriežas Eiropas Savienībā nākamajā sezonā? Mēs esam strādājuši arī citos um, pasaules reģionos, piemēram, uh, Gvatemala un Kanāda. tik, ja Gvatemalietis ierodas Kanādā, tad īstenībā viņam ir grūti atgriezties savā valstī, ja viņš ir nelegāls migrants. Vajadzētu nodrošināt arī lētu ceļošanu. Eiropas Savienība daudzos aspektos ir ļoti pievilcīgs galamērķis. Es varu tikai un vienīgi ieteikt eh, valstīm sadarboties. Uh, ir jānodrošina sadarbība arī starp izcelsmes un uzņēmēju valsti, ir jādomā par migrantu sociālajām tiesībām, jānodrošina, lai migranti šīs sociālās tiesības varētu paturēt, un tas būtu uh, viens no stimuliem, kā viņi varētu atgriezties uh, uzņēmēju valstī. Reiterkungs. Es neatkārtošu Hemingvei teikto, bet es uh, atgriezīšos pie cirkulārās migrācijas. Uh, Eh, jautājuma un eh, pievilcīgajiem un faktoriem, tiem faktoriem, kas cilvēkus atgrūž. Ir runa par ģimenes saiknēm, ir daudz iemeslu, kāpēc cilvēki grib atgriezties. Galu galā ir runa par kultūras identitāti, par pieķeršanos savai kultūrai. Šī izvēle arī jāatstāja cilvēku ziņā. Te ir runa par migrācijas plūsmu pārvaldību. Nezinu, vai pārvaldība ir pareizais vārds, varbūt tas ir kaut kas cits. Uh, Protams, mēs esam šeit, eh, šajā uzklausīšanā, lai runātu tikai par vienu mazu daļiņu no šī fenomena. Mēs nerunājam par šo fenomenu kopumā. Eh, Lopeses kundze jau runāja. Paskatīsimies uz Ziemeļāfrikas piemēru. Jautājums nav par to, kā to kontrolēt, bet gan kā Eiropas Savienība spēs investēt Ziemeļāfrikā, kā tā spēs izteikt priekšlikumus, lai uh, pārmaiņas būtu demokrātiskas un lai šī kustība būtu pastāvīga, lai tā neapstātos. Nākamnedēļ došos uz Madridu un Tunisiju, jo kopā ar citām NVO no Spānijas un citām valstīm mēs dosimies uz Ziemeļāfriku, lai meklētu tur partnerus un domātu, ko darīt. Un ja kaut ko varētu darīt, tad, protams, mēs par to nerunājam šorīt, bet tas mums vienmēr ir prātā. Ir uh, jāsaprot, ka vislabākā paradigma, ko var ievest šajās valstīs, ir Eiropas modelis, un tā ir tāda globāla aizsardzības schēma. Investējošajās valstīs 3 līdz 5% no šo valstu IKP ļautu ieviest eh, sociālās aizsardzības sistēmas. Mm, jā, par šo tematu runās arī citās uh, diskusijās. Šeit nav runa tikai par plūsmu kontroli un pārvaldību. Ir jautājums, kā uh, varētu dot piemēru šīm valstīm un tajās investēt. Tipis, tipveida darba līgumi, tas ir ļoti svarīgs eh, jautājums. There is a statistic, there is no statistic. We have been doing a project on decent work and... Eiropas Savienībā pieaug netipiski darba līgumi, netipisks darbs. Īstenībā nav nekādas statistikas, vienīgo uh, statistiku esmu ieguvis savā valstī, kur metāla darbinieku organizācija man ir sniegusi kaut kādus datus. 45% no darba, no darba vietām, kas nesen ir izveidotas eh, Vācijā, e, ir eh, pagaidu darba aģentūru darbi. Tikai 15% no jaunajām darba vietām ir tīpveida darba līgumi. Tieši tas eh, arī norāda uz to, ka sezonas darbinieki tiek eksploatēti, jo viņi strādā šo netipisko darbu. Tagad pievērsīšos nelegālajam un neoficiālajam migrantam. Šis jautājums nav skaidri noteikts. Vārds nelegāls ietver ļoti daudz diskriminācijas. Par ko mēs šeit runājam, ir vienkārši neatbilstība tiesiskajam ietveram. Ja runa par nelegāls, tad īsnībā šis vārds tiek izmantot stigmatizēšanai, izraidīšanai, eh, izslēgšanai no sabiedrības. Uh, Tie ir cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir ieradušies pie mums un kas cenšas cīnīties pret diskrimināciju, un tieši tāpēc vārda nelegāls izmantošana nav neitrāla, un tāpēc mēs vārdojam vārdu, lietojam vārdu ir regulāri angļu valodā neoficiāls. Tagad uh, Levojas kundzes, kundzei vārds. Uh, Jā, runājot par šo te pārējais režīmu, kur pieminēja Romero Lopes kundze. Uh, Es domāju, ka mums ir jāskat šī diskusija Eiropas kontekstā, ņemot vērā pārējās diskusijas, kas šobrīd norit pasaules mērogā, jo īpaši par nelikumīgo migrāciju. ANO komiteja, kas e, strādā pie strādājušiem migrantiem, bieži vien runā par šiem jautājumiem. Septembrī paredzēta īpaša diskusija sesija, uz kur var ierasties arī pārstāv no Eiropas Savienības. Mēs ceram, ka šī um, diskusija būs uh, tāds debats, kurās piedalīsies gan pārstāvi no izcelsmes valstīm, gan no uzņēmēju valstīm. Mēs runājam, um, runāsim jo īpaši par migrantiem, kuri ir īpaši uh, jūtīgi tieši savu statusa dēļ. Tālāk Eiropas komisija arī Eiropas komisijai tas būtu jāskata daudz plašākā kontekstā. Un visbeidzot papildinot uh, Mm, tu mm, Konei teikto par neliku, nelikumīgo un um, nelegālo, jo par nelegālo mēs, mēs saņēmām ieteikumu neizmantot šo terminu, tāpēc, ka tas ir saistīts arī ar cita veida uh, pārkāpumiem, ar Nevar būt tā, ka jūs esat nelegāls imigrants un jums ir kaut kādas tiesības, tāpēc arī mēs piedāvājam izraudīties citu terminu. Kāpēc cilvēki strādā neoficiāli? Un kāpēc par viņiem nav eh, ziņu? Bieži vien tāpēc, ka viņi ir pieprasījuši patvērumu, bet tādu nav saņēmuši un nevar atgriezties savā izcelsmes valstī vai nu politiski iemeslu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, tāpēc viņi ir tādā kā pelēkajā zonā un bieži vien strādā sezonālu darbu. Un bieži vien arī viņa neoficiālais status ir saistīts ar to, ka procedūras nav pietiekami atklātas un skaidras. Procedūras uh, uzturēšanās atļauju un darba atļauju saņemšanai vai atjaunošanai. Arī par to tiks ņum runāts uh, pamatiesība aģentūras uh, nākamajā ziņojumā. Un ir paredzēta arī īpaša konferences decembrī. Un visbeidzot, imigrācijai būtu jābūt izvēlei nevis nepieciešamībai. Mums ir jārada tāda priekšnoteikuma, lai imigranti varētu izrau, izvēlēties, vai nu viņi migrē vai nē, un mums tas ir jādara nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi visiem. Paldies! Paldies, Levai kundzei, paldies visiem par atbildēm. Liels paldies mūsu trim paneļdiskusijas dalībniekiem. Un tagad mums ir atlicis laiks. Uh, noslēguma komentāriem vārds Kludam Morājas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es varbūt varētu dalīties man atvēlētajā laikā ar Koferātī kungu, kas ir līdz referents. Varbūt arī viņš vēlētos izteikt pavisam īsu komentāru. Es vēlētos pateikties visiem par um, jūsu komentāriem un ieteikumiem. Mums būs diezgan grūts uzdevums ņemt to visu vērā. Ir bijuši diezgan ievērojami ieteikumi par to, kā mēs varētu uzlabot savu priekšlikumu. Un gan Sergio, gan man būs šis eh, grūtais uzdevums turpmāko divu nedēļu laikā strādāt pie eh, šī priekšlikuma. Es pateicos arī Elēnai kas mums palīdz. Pateicos kolēģiem, kuri ir devuši savu pienesumu. Daži pavisam īsi komentāri. Es uh, necerēju uz tik lielu izpratni. Es domāju, ka kolēģi lieliski apzinās, kā mēs nonācām pie šādas sektoriālas pieejas sezonas darba ņēmēji ir pirmā sadaļa šajā eh, zem kvalificēta darbspēka eh, noteikuma kopumā. Eiropas Savienības eh, imigrācijas politika un pieeja, kādu mēs esam izraudzījušies, nav um, ehm, konsekventi, tāpēc es pateicos visiem tiem, kas uh, pauda izpratni par to, ka mēs esam tādā situācijā, kādā mēs esam, uh, mums ir jādomā par vienotu pieteikumu eh, iesniegšanas procedūru, par citiem aspektiem. Ir, mums ir iespēja radīt priekšnoteikums eh, legālai imigrācijai, nodrošinot pienācīgus eh, apstākļus cilvēkiem, kas strādā Eiropas Savienībā. Es pateicos Kofrātī kungam un Lopes kundzei kas runāja par to, ko tieši nozīmē sezonālais darbs, kāda ir realitāte. Es vēlos pateikties visiem paneļdiskusijas dalībniekiem un pateicos pēdējās paneļdiskusijas sesijas eh, dalībniekiem, jo īpaši mēs ņemsim vērā jūsu uh, teikto un arī jūsu rakstiski iesniegtos komentārus. Esmu strādājis dažādos darbos, esmu strādājis arī nevalstiskajās organizācijās un tāpēc īpaši vēlos pateikties jums par šo jauno perspektīvu, kur jūs dodat mūsu darba dokumentam. Šobrīd tas ir tikai uh, darba dokuments, kas mums jātīst tālāk. Tālāk, vēršoties pie kolēģiem, sociālajiem partneriem, ar kuriem mēs esam tikušies arī vairāk kārt, un mēs noteikti tiksimies arī vēlāk strādājot pie šī ziņojuma. Es domāju, ka sociālo partneru nostāja izskanēja pavisam skaidri. Šodien turpināsim iesākt to diskusiju par kas sākās ar zilo karti un vienoto pieteikumu procedūru. Tāpēc pateicos vēlreiz visiem šīs sesijas dalībniekiem. Mēs ņemsim vērā sociālo partneru viedokli, jo īpaši šī 16. pantu vienlīdzīgo attieksmi. Un visbeidzot, pateicos tiem deputātiem, kas palika līdz sanāksmes beigām. Ļoti kvalitatīvi komentāri no kolēģu puses. Šis likumdēšanas eh, priekšlikums nav tik viegli ierakstāms tajā, ko mēs vēlamies panākt. Eh, zem kvalificēta darbspēka jomā, sezonas darba, darbspēka jomā nav viegli gluži vienkārši nākt klajā ar ideoloģiskiem paziņojumiem šajā jomā. Mēs saskaramies ar realitāti, ar kur mums ir jātiek galā, un es ceru, ka šī procesa noslēgumā mums izdosies aizsargāt uh, sezonas darba ņēmējus un ka mēs būsim labākās pozīcijās nekā iepriekš. Mums nevajadzētu radīt sliktākus apstākļus, bet gluži otrādi veidot tādu kā tiltu, lai saprastu, kāda ir realitāte, lai palīdzētu tiem sezonas darbiniekiem, kas jau ir Eiropas Savienībā, lai mēs palīdzētu viņiem, bet lai arī mēs palīdzētu plašākā kontekstā uzlabojot sociālo un ekonomisko kontekstu, kādā mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Tātad mēs rūpīgi ņemsim vērā šodien izskanējušos komentārus, un es ceru, ka tad, kad jūs redzēsiet ziņojumu gala versiju, jūs tajā redzēsiet arī jūsu priekšlikumus. Paldies! Mēs lieliski pastrādājām šā rīta sesijā, ļoti vērtīgas diskusijas. Es esmu pārliecināts, ka mēs uzzinājām ļoti daudz ko jaunu, ieguvām labāku izpratni par šo jautājumu kopumā, bet vēl daudz aspektu mums ir jāapspriež, un to darīsim arī šo pēcpusdienu. Pirms mēs noslēdzam šo rīta sesiju un atsākam darbu. Pēcpusdienā vēlos atgādināt, ka mēs atsāksim darbu nevis trijos kā parasti, bet pulksten 14.00 šo pēcpusdienu. Tātad pulksten 14. sāksies šās pēcpusdienas sesija. No acīm redzot, mums būs laika tikai apēst viesmaiz un būs jāatgriežas zālē. Un tagad došu vārdu koferātī kungam, kas pieliks punktu šā rīta sesijai. Mi unisco ai ringraziamenti il collega Moraes ha già fatto il contributo che ci ha Paldies! Um, es varu pievienoties Marais kungam, kas pateicās visiem tie, kas piedalījās šā arī diskusijās. Tās bija lielisks, tās mums sniedz ļoti daudz um, vielas, ko mēs varēsim izmantot nākam, nākamajā darbā. Kā jau daudz teica, šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Un, Šis imigrācijas process norit šobrīd. Tas lielā mērā tiek dramatizēts ārkārtas situācija dēļ, kā piemēram e, šī situācija, kas šobrīd ir vērojama vidusjūras piekrastē. Bet patiesību sakot, e, tā ir tikai daļa daudz e, kompleksākā problēmā. Un Mums ir jāskat šis jautājums plašākā kontekstā. Es priecājos par to, kādā veidā mēs strādājam pie šī jautājuma, jo bieži vien citos jautājumos mūsu viedokļi mm, varbūt šķiras, bet šajā gadījumā vismaz šorīt diskusijās mums izdevās sniegt lielisku ieguldījumu visiem šajās diskusijās. Mēs sagatavosim formālu dokumentu un mums būs pienācīga viedokļu apmaiņa un izvērtēšana, jo tādējādi mums būs daudz vieglāk virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies! Un, kā jau teicu, šo pēcpusdienā atsāksim darbu pulksten 14. un tad skatīsim otro daļu uzņēmumu iekšienē nosūtītie darbinieki. Paldies šā rīta sesijas dalībniekiem. Lielas paldies visiem un tiksimies atkal 14.00.